initiatives and projects. I would like to come again. Es uh, vēlētos jums visiem uh, prezentēt šo konsultāciju rezultātus un gribētu jums arī pastāstīt par metodoloģiju, kāda tiks izmantota turpmākajai pārskatīšanai. Šie uh, vidusposma pasākumi tiks izmantot arī nākamgad. Uh, jauno vadlīniju pārskatīšana ir paredzēta 2011. gada pavasarī. Es skaidri redzu, ka šeit parādās tas, ka mums vajadzētu nodrošināt lielāku finansējumu pārobežu sarežģījumiem un vajadzētu nodrošināt arī lielāku intermodalitāti. Tad varēsim nodrošināt rezultātus pakāpeniski. Šis eh, galvenais tīkls noteikti paredzēs arī koordinātoru iesaisti un eh, koridori būs jāizbūvē balstoties uz visaptverošu analīzi par katru tīklu. Es noteikti turpināšu ar jums sadarboties un es ceru, ka varēšu jums prezentēt nākamos posmus jau pirms šī gada beigām. Lielas paldies! Uh, paldies, komisārkungs! Man tagad ir jāizrēķina, cik daudz uh, uzstāšanās laika var atvēlēt katram koordinatoram. Koordinatoriem katram tiek piešķirtas trīs minūtes. Groškungam pirmajam vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Sākumā vēlos pateikties par paveikto darbu. Dokuments, kuru jūs prezentējat, ir ļoti interesants, un jūsu komentāri iespējams ar pāris precizējumiem domāju, ka var tikt pieņemt kā ļoti uz nākotni orientēti. Sākšu ar ļoti svarīgu aspektu, proti šis jautājums mums ir zināms jau daudzus gadus ilgi, un patiesībā mēs atkārtojam šo jautājumu. Tas ir viens, otrais, šis ir prioritārs jautājums, un treškārt nav pieejama nauda. Saskaņā ar šiem kritērijiem Mēs nevaram paturēt prioritātes, pievienot jaunas prioritātes un uz ārpusi sniegt tādu iespēju, ka mēs Eiropas līmenī esam spējīgi novest visus šos projektus līdz laimīgām beigām. Manuprāt, jūsu veids, kā ķerties klāt šiem jautājumiem, ir daudz realistiskāks. Mums ir vajadzīgs mazāk prioritātes, vairāk koncentrēta līdzekļi. Mēs varam pagarināt laiku, taču ļoti priecājos, ka jūs teicāt, ka šī divu gadu papildu posms būs saistīts ar nosacījumiem. Un, manuprāt, pirmais nosacījums būtu tāds, ka šis projekts jau ir uzsākts, nevis, ka tas ir kāds uh, pagarinājums projektam, kurš vēl nav uzsākts un kurš varbūt nebūs gatavs pēc diviem gadiem. Tas uh, noteikti nozīmē arī to, ka mēs izvairītos no neizmantot līdzekļu bloķēšanas, kur viņi nevis netiek izmantoti. Uh, tīkla koncepcija, manuprāt, tuvākajā nākotnē koncentrēsies uz pārobežu projektiem. Tiem vajadzēs eh, koncentrēties uz konkrētiem projektiem. Turklāt ir jāīsteno arī saskaņota politika citās jomās kopā ar citiem departamentiem. Uh, Šeit es domāju reģionālo politiku un arī vidas politiku. Manuprāt, ir pienācis pēdējais mirklis, kad mēs parlamentā starp komitejām, bet arī komisijā, ka mums jāstrādā daudz saskaņotāk saistībā ar šiem projektiem. Tas nāks par labu ne tikai finansējumam, jo īpaši kohēzijas fondā ir nepieciešami zināmi līdzekļi un konkrētiem uh, projektiem, konkrētiem reģioniem, tas noteikti būs vērtējums ar pluszīmi. Tautas partijas grupā mēs ļoti uzmanīgi izvērtēsim šos pamatu, bet no mūsu puses ļoti pozitīva atbilda attieksme, jūs varat sagaidīt pozitīvu atbalstu. Šobrīd liels paldies par jūsu komentāriem un prezentāciju. Paldies! You, Grosh, right paldies, Graškungs. Tagad dod vārdu Elka Draujīkungam, arī trīs minūtes. Uh, Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies komisārkungs. Šis pagaidu novērtējums, starpnovērtējums norāda, ka ir ļoti pamatīgi jādiskutē par nākotnes pieju TNT tīkliem. Mums ir jāveic zinām secinājumi. Pirmkārt, mēs atkārtoti konstatējam, ka ir ļoti daudz kavēšanās. Dokumentā ir rakstīts, ka tikai 35% no visiem projektiem uh, saskan ar iepriekš noteikto laika grafiku. Tas nozīmē, ka ir ļoti daudz kavēšanos, un tam ir arī ļoti daudz dažādu iemeslu. Pie tā mums ir jāstrādā. Jūsu priekšlikums paredzēt divu gadu pagarinājumu posmu konkrētiem projektiem, noteikt šādu termiņu un pārstrukturizēt pāri palikušos līdzekļus, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai šie līdzekļi neietu zudumā. Turklāt vēlos jums uzdot jautājumu, vai šobrīd jau varat iedomāties, kuras būs prioritātes, kur tā naudiņa, kas paliks pāri, varētu tikt novirzīta. Vai jūs varat apstiprināt to, ka projekti, kas atrodas šādā situācijā, un kuri iespējams ir arī prioritārie projekti saskaņā ar šiem jaunajiem laika grafikiem, ka šie projekti var rēķināties ar TNT līdzekļiem nākamo daudzgadu finanšu plānu ietvaros. Mēs noteikti diskutēsim par šiem jautājumiem nākotnējos mēnešos, bet mums katrā ziņā ir jānosaka prioritēts un mums jābūt ļoti radošiem. Ļoti radošiem domājot par to, kā mēs varam izmantot jau tā mazos līdzekļus. Mums tiešām jau esošie līdzekļi, kurus nodrošina struktūra fondi, reģionālai fondi, ir jāstrukturizē daudz labāk un jāmeklē arī jauni finanšu instrumenti. Trešais punkts - koordinācija. Kā lai mēs varam nodrošināt to, ka tiek nodrošināta arī Eiropas pievienotā vērtība šajos projektos ir ļoti būtiski, lai laika plānošanas ar koordinatoriem kopā darbotos lieliski. Jums ir ļoti daudz mājas darbu, kas ir jāveic, un mēs no sociāla demokrāta puses jums noteikti palīdzēsim izveidot integrētu tīklu. Paldies! Thank you, Mrs. Meissner. Paldies, Meisners kundze, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisāri arī par jūsu prezentāciju un iesniegto dokumentu. Es domāju, ka visi mūsu komentāri būs eh, līdzīgi, jo problēmas visiem ir zināmas. Un no nu, viens puses tas ir tā, ka jūs teicāt, mērķis ir izveidot Eiropas liberālu dzelzceļa tīklu. Tāds mums nav, tāds mums ir tikai uz papīra. Un ir arī dažādi um, bremzējošie punkti. Jūs arī noteikti zinat, ka Vācija, tā teikt, eh, nevienmēr ir tie traucējošie, nevienmēr ir šie pudeļkakli. kakli un dažreiz ir jāatšķir operatori no dzelzceļa kompānijām, un mums ir jālūkojas, kā mēs dalību valstīs varam veicināt liberalizāciju. Otkārt, jūs pieminējāt Saragosu, jā, mēs par to runājām, kā mēs nākotnē varam attīstīt dzelzceļa tīklus un tirgus, kā mēs varam rekrutēt vairāk finanšu līdzekļus, kā mēs varam veikt izvēli. Un treškārt, mans jautājums, kas saistīts ar to, ko jūs teicāt. Jūs teicāt, kas ir arī pareizi, ka turpmākajiem finansējumiem vēlas noteikt politiskus, tehniskus uh, nosacījumus, vai ar politiskiem nosacījumiem jūs saprotat to, ka um, kāda valsts saka, ka viņai nav līdzekļi, taču tā saņems kompensācijas, kaut gan pašas spēkos šai valstī nav šos prioritāros projektus virzīts priekš. To es prasu tādēļ, ka jau šo priekšpusdienu mēs dzirdējām, ka Baltijā uz Poliju ir tikai uh, autobusu savienojumu Latvijā, Lietuvā trūkst naudas, tāpat kā Bulgārijā un Grieķijā trūkst naudas attīstīt šādus projektus, un iespējams, ka trūkst šādu dzelzceļu savienojumu. Vai jūs varat iedomāties, ka varētu teikt, ka politisks nosacījums ir tāds, mēs sakam, ka mēs gribam visur dzelzceļu tīklus, kas darbojas visur, un pat ja dalība valsts nav spējīgas finansēt šos tīklus, vai tad mēs viņiem palīdzam, vai mēs Vai tas būtu tāds risinājums, vai arī mēs sakam tikai tur, kur dalībvalsts pašas piedalās, kas ir mūsu sākotnējā pieeja, tur mēs arī sniegsim līdzekļus pēc 2015. gada. Paldies! Paldies! Krāmerkungs, trīs minūtes. Paldies! Es arī vēlos pateikties par ziņojumu. Es domāju, to, ko jūs šodien stāstījāt, tā ir kāda pirmizrāda, un pirmo reizi komisija domā par to, kāpēc mēs neesam sasnieguši mērķus un veic arī analīzi un nosaka arī attiecīgos kritērijus. Man patīk, ka tiek noteikti nosacījumi, ja jūs divos gados panāksiet savu projektu, un viss. Un tas ir ļoti labi, ka mēs par to tagad diskutējam. Kroša kungs teica, ka pārobežu uh, pār uzvarēšana un batulnieks šie pudeļu kakla punkti būs prioritātes. Taču, ja mēs nosakam prioritātes, tad nozīmē, ka mums citur šīs prioritātes netiek noteiktas. Tātad galvenais uzsvars ir uz lielajiem projektiem. Tas ir nacionālā līmenī un Vācijā, kad tiek realizēta Štutgarta 21 un posms ar tīringens mežu, tad nākamajiem desmit gadiem 70% no visiem līdzekļiem tiek atņemti no satiksmes infrastruktūras. Kas tā grib, tas to tā var teikt, bet tad nevajag uh, Eh, sūdzēties par to, ka trūks naudas citiem projektiem starp Dresdenu, Prāgu, Dresdenu, Minhenu vai kaut kur citur. Tādēļ mums tiešām ir jākoncentrējas uz to, kur lielākā nauda tiks izdota. No visiem četriem lielajiem projektiem Eiropā trijos projektos piedalās Itālijas. Itālija, Liona, Turīna un ceļš uz Mesīnu un vēl. Un līdz šim nav finansēšanas koncepcijas šajos projektos, līdz pat šai dienai nē. Mēs ļoti daudz ietaupītu naudu, ja ņemtu vērā jūsu nosacījums. Vai nu mums ir šis divu gadu finansēšanas koncepcija, vai arī tad mēs pateiktu viss ar šo tiltu pāri Mesīnu, ar visiem tuneļiem, kas iet uh, Itālijā, jo Austrija ir pateikusi, ka viņi nepaspēs savus projekts, viņi atcēluši visus pieciem gadiem, viņi saka, ka viņiem jātaupa nauda, un tas ir ļoti godīgi, tā arī pārējiem jārīkojas. Tas, ko Groškungs teica par prioritātu nosaukuši, to mēs atbalstam, to pieņēmām Sargosā, un arī Lichtenbergas kundzes ziņojumā tas viss ir pieminēts, ka mums ir, ka mēs vēlamies noteikt jaunas prioritātes, ka mums jātiek vaļā no šiem pudeļkaklu situācijām, un tad tikai mēs varam pievērsties pie lielajiem projektiem un jauniem projektiem. Pēdējais punkts ir pretestība no sabiedrības puses. Liona, Turīna, jūs saņemāt attiecīgo vēstuli. Vai jūs vēlties to paturēt saistībā ar šo pretestību? Študgārta 21 nav tikai projekts pašā Študgārtē, bet arī Vācijā vai Austrijā vai vienalga, kur jūs iesiet, jums prasa, kā jūs rīkojaties šajā sakarībā. Un trešais pretinieks ir šis trūkums, trūkums dalībai no dalībvalstīm un pretēji Meisners kundzei. Jā, mēs nevaram noteikt dalībvalstīm, kas viņiem jādara. Ja viņi nevar realizēt kādu projektu, tad, nu, Eiropas Savienība var darīt, ko gribēt. Dalībvalstīm ir jāvēlas to izdarīt, un tad viņi to izdarīs. Tādēļ, kā jūs rīkosiet ar šim trim apstākļiem, tas mums vienmēr ir jāatcerās. Un pēdējais punkts ļoti īsi - izmaksu sadalījums. Vai Eiropas Savienības līdzfinansējums. Šeit es pamanu, ka lielie projekti uh, tiek viegli finansēt ar 25% dalību, taču ļoti daudzas sliežu dzelzceļi, Rail Baltica vai citur ir tikai 10-15% līdzfinansu. Varbūt, ka šeit mums vajadzētu izmainīt prioritātes. Paldies. Okay. Liels paldies. Tagad divas minūtes pārējiem. Kančānis lūdzu. Subito. tūlīt arī sākšu. Liels paldies komisāru kungam, kuram ir izdevies veikt lielisku projektu apkopojumu, kopsavilkumu. Jāsaka, ka līdz šim nevarēja izlasīt visus projektus un ir vesela virkna jautājumu, birokrātisku, politisku, vietēju problēmu. Taču ir arī līdzfinansējuma izmaksas, kas ir liels jautājums, un tā ir patiesībā šo brīža galvenā problēma. Nav jau runa tikai par kaut kādas dalībvalsts kavēšanos, vilcināšanos saistībā ar krīzi, bezdarbu. Protams, ka ir kavēšanās un atpalikšana. Un tādēļ ir jārīkojas attiecīgi, jāizmanto attiecīgi pasākumu reģionālā līmenī. Mēs negribam šeit iejaukties, bet mēs vienkārši bloķējam vienu no iespējām. Iespējams, vajadzētu vidējā termiņā diskutēt par atsevišķajām prioritētēm, kā to teica Krāmerkungs. PP1 un PP6 mums šeit nevajadzētu bloķēt. Mums nevajag no vienas puses virzieties uz priekšu, no otras atkal atpakaļ, jo darbs tika veikts. Mēs esam guvuši panākums projektēšanā, uh, Un ja zināmas lietas netika līdz šim atrisināts, tās tiks atrisināts vēlāk. Šie taču ir koridori, kas tika īstenot posmu pa posmam. Taču mums šeit nevajadzētu koncentrēties uz pārfinansēšanu, tas visu noteikti bloķētu. Mums tiešām ir jāveic lielie pūliņi, kādus Barozo un jūs arī vienmēr cenšaties veikt. Liberatskī kungs lūdzu. Bardzo, panie przewodniczący, panie komisārzu. Zgodnies. Paldies, priekšēdētāji. Komisāra kungs. Tieši tā kā Elka Drāvija kungs tikko minēja, es vēlētos jūs apsveikt par paveikto darbu. Ja runa par citiem projektiem, tad, manuprāt, eh, salīdzinošie TNT eh, projekts virzās uz priekšu ļoti labi. Vai mēs varētu izdarīt salīdzinājumus arī ar struktūru fondiem? Varbūt tie varētu palīdzēt nodrošināt labāku TNT projektu īstenošanu. Es gribētu zināt, kā jūs nodrošinat eh, finansējumu dalību valstīm. Uh, TNT vajadzībām. Galu galā mums ir jāstājas pretī šīm finansējuma problēmām, kavējumiem, vai ir kādas atšķirības finansējuma nodrošināšanā. Ja mēs izmainām prioritātes, arī attiecībās finansējuma piešķiršanu, mēs nedrīkstam koncentrēties tikai uz projektiem bagātākajās Eiropas Savienības valstīs. Mums ir jādomā arī par tām valstīm, un projektiem tajās valstīs, kas tikai nesen pievienojās Eiropas Savienībai, jo tieši tur varbūt ir visvairāk problēmu. Paldies Liberatska kungam, tagad eh, Savisārī kundzei vārds. Paldies! Jūs sniedzāt ļoti labu pārskatu. Tā kā koordinatori ir pievinē, pieminējuši arī vispārīgus projektus, Mēs, protams, gribam dzirdēt arī par konkrētākām lietām. Es gribētu jums uzdot jautājumu par Rail Baltica projektu. Šorīt Telickas kungs pauda savu apmierinātību par šī projekta gaitu, taču te ir ne tikai par pirmo posmu. Vienlaicīgi viņš teica, ka ir pašsaprotami, ka tiks norganizēts vilciens reizi dienā no Tallinas līdz Varšavai. Nedomāju, ka ir atlicis pietiekami daudz laika lēmumu pieņemšanai. Kādi tad ir lēmumi, kas mums ir jāpieņem? Vai mēs izmantosim šīs dubultās un dubulto sliežu platumu, vai mēs, mēs izmantosim Eiropas specifikācijas? Mums ir jāpieņem lēmumi, jo iespējams, ka viens variants ir dārgāks par otru, un varbūt, ka jums ir cita izpratne par šiem jautājumiem. Arī Igaunijā ir jāizdara izvēle, vai izmantot Bērnavas pilsētu vai Valgas pilsētu, un kāda tad būs šī izvēle? Paldies, Savisārs kundzei, tagad eh, Grandes de Koala kungam vārds. Jā, paldies, priekšēdētāji. Paldies Kalasa kungam par viņa izklāstu. Simpson kungs mums patiešām noteica ļoti stingri, ka nedrīkstam runāt ilgi. Jā, jūs esat optimistiski noskaņots. Cerams, ka šīs optimisms arī iztenosies dzīvē. Tas ir pārobežu tēmas, kas ir jāatrisina, piemēram, Perpiņona pie Gairas. Esmu skeptisks, raugoties uz uh, pārobežu tematiem. Pastāv lielākas projekti, uh, problēmas, kas uh, aizkavē projektus. Otkārt, jūs teicāt, ka uh, vienošanos uz diviem gadiem ir jāpagarina, ja kaut kas jau ir vairāk mazāk pabeigts un, ja nepieciešams, pagarinājums. Bet tie projekti, kas nav dzīvot spējīgi, tur līdzekļi ir jāpārdala no jauna, to visu varētu atbalstīt. Ņemot ja vērā krīzi, viss ir papildus jāpārbauda. Savarī kungs, piemēram, stāstīja par saviem projektiem un atzinās, kā ir valstis, kuras vienkārši pasaka, kā tām nav nauda transeiropas tīkliem un tādēļ tās vēlas pirmkārt rūpēties par savām prioritēm, to var saprast, bet uh, no jauna pārdalot līdzekļus. Valstiem un valdībām vajadzētu dot iespēju izteikties, vajadzētu tās uzklausīt, paraudzīties, kurš ir gatavs un kam ir iespēja, kas ar privātiem ieguldījumiem varētu finansēt projektus par eh, pārpārdarījumu, piemēram, vidusjūras koridors, pārbaudot uh, tika konstatēts, ka šis projekts ir dzīvospējīgs. Negribētu vērsties ne pret vienu projektu, bet ja ir līdzekļu pārdalījums, vajadzētu paraudzēties, kurš ir spējīgs eh, eh, realizēt tās projekts, kas patiešām dzīvot spējīgi. Es domāju, ka ir katram jāievēro atvēlētais runātāja laik, uh, uh, uzstāšanās laiks, tāpēc, ka manā sarakstā ir vēl desmit runātāji. Katram tiek dotas tikai divas minūtes. Aielas Sendris kundze vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Kalas kungs. Es uh, arī varu slavēt to, ko esat izdarījis, bet, nu, man godīgi jāatzīstas, ka tas ir uh, pārsteidzoši. 2007.-2013. gadā uh, par budžetu citi komisāri dabūjuši vairāk naudas bet nevienā iepriekšējā konsultācijā vai uzklausīšanā grupās nav bijuši šāda veida priekšlikumi. Piemēram, no struktūra fonda N plus 2 mēs, mums nevajadzētu atkāpties pirms eh, diskusijas par finanšu plānu ir uzsāktas. Mums nevajadzētu no paša sākuma atteikties eh, pieprasīt vairāk līdzekļu. Tas ir tāds nelāks viestījums atteikties no visiem jau no paša sākuma. Ja noteikumi ir mainīti kaut kad pa vidu, manuprāt, nevienu projektā īsti nevar īstenot. Es nesaprotu, kāpēc eh, tiek viss pamests pirms kaut kas vispār ir uzsākts un izdarīts, ņemot vērā nodarbinātību reģionos, kā nu paša sākuma jau nolaiž rokas. Uh, Tā vietā vajadzēja teikt, ka mēs mēģināsim, mēs esam gatavi arī uz noteiktiem upuriem. Transeiropas tīkli tie nedarbojas visur, ir arī aizkavēšanās. Un kā viens kolēģis jau teica, ļoti svarīgi projekti ir apstādināti, piemēram, Brenner tunelis, Stalis, Valmiera Valka, pārobežu projekts arī Basku teritorijā un uh, centrālajā asī. Uh, prioritātē 16. Tur tikai problēmas un vispār nav nekāda no izēja. Tā ir problēma, kā norganizēt pārobežu pārvaldību. Komisijas priekšlikums ir uh, nevis ļaut uh, koordinātoriem uzlabot lietas, bet tas viss vēl pasliktinās, viss vēl papildus tiek aizkavēts un komisija vēlas vidū mainīt noteikumus, es labprāt gribētu zināt, kā mēs vispār mūsu projektus varēsim īstenot. Bilbao kundze. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētē. Paldies, komisāra kungs, par jūsu paskaidrojumiem. Šorīt no rīta mums bija iespēja uzklausīt uh, atbildīgos par prioritāriem projektiem gribētu teikt arī paldies kolēģiem, kas uh, atbild par prioritātēm, bet uh, mainot kritērijas, raugoties uz jauno finanšu plānu, ir jāsaka, ka mm, ir uh, trans Eiropas problēmas. Ir šie pārobežu posmi, ir aizkavēšanās. Uh, ir īpaši attiecībā uz trešo projektu. Ir arī sarežģījumi strādāt ar citiem partneriem, ar Francijas valdību. Jūs gan mēģināt to risināt, un ja šis prioritārais projekts 3, ja uz to tiek piemērot tie kritērija, ko jūs varētu piemērot, lai šo prioritāti numur 3 beigās iznāks tā, ka viņiem vispār nebūs nekādu līdzekļu. Ko tur vispār varētu darīt, vai vienalga varētu kaut ko? Eh, Renes kundze, jā, paldies par ziņojumu. Komisāra kungs nevienu neizbrīnīs. Jā, es eh, īsamā eh, minēšu Brennera bāzemes tuneli. Šķiet, kā kolēģis Kansijāns šeit eh, jau arī kaut ko teica. Mans jautājums komisāram, vai jau tagad varētu pateikt, kādu pasākumu jūs esat kāds plānojuši, ja starp Austriju, Itālijiem, protams, arī Vāciju ne, nebūs panākta vienošanās par eh, to, kad sāksi, uzsāks eh, tikt būvi. Paldies! Much, Rana, Lielas paldies, Raners kundzei, tagad ir Laitrīda kundagam vārds. Yeah, paldies, priekšādātāji! Pirmkārt, par uh, ten tiekliem. Es domāju, mums ir divas iespējas. Vajadzēja pieņemt lēmumu, vai mēs vēlamies ten finansējumu nākotnē, kas uh, finansēs nacionālos koridorus vai startautiski. Manuprāt, nav pietiekami daudz naudas, lai darītu abas lietas. Manuprāt, Eiropas Savienībai vairāk ir uzdevums uh, eh, uh, nodrošināt starp valstu saistību. Otrakārt, vai mēs vēlamies skārstu tīklu, kur tiek ņemt vērā viss, vai mēs vēlamies, lai patiešām kaut kas notiek, galvenokārt dzelzceļām, kuģu savienojumiem. Tādā gadījumā mums būtu jāizvirz tādas prioritātes, kur valsts būtu gatavs kaut ko darīt un arī pašas finansēt, jo citādi beig beigās atkal nekā nebūs. Manuprāt, tas ir svarīgi. Šie abi punkti ir jāņem vērā, ja ir runa par uh, posmu un tīklu noteikšanu. Otrakārt, uh, ja paraugāmies, kas ir drošības uh, sēnēmiem lidostās, tur nekas nenotiek. Uh, mēs tagad diskutējam par Eiropas Savienības uh, uh noteikumu attiecināšanu, paplašinājumu uz uh, ķermeņa skeneriem un uz citām lietām. Ko, ko jūs grasāties konkrēti darīt, lai padome, kas uh, neko nedara, kavējas un neko neuzsāka, vismaz, uh, lai viņi kaut ko uzsāk, lai pieņem kādu lēmumu, turpina darbu. Paldies. Thank you, Mr. Lightfree. Mr. Tremosa, two minutes, please. Čemāzes kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Kalas kungs, eh, sirsnieks veicam jūs komitejā un paldies jums par jūsu veikto darbu. Pavisam īsi. Mēs atrodamies ekonomiskajā krīzē. Mums nav līdzekļu jauniem projektiem un būtu interesanti palūkoties un no komisijas uzzināt, kāds ietekams izvērtējums ir plānots ekonomiskās ietekmes izvērtējums, lai nodrošinātu, ka mēs prioritāri strādājam pie tiem projektiem, kuras sniedz vislielāko makroekonomisko izaugsmi Eiropas saimniecībai. Man svarīgi, lai būtu tas noteikts rankings, lai būtu e, izanalizēts izmaksas, ieguvumi un makroekonomiskās sekas, kādu labumu dod projekti saistībā ar ekonomisko izaugsmi dažādu projektu dotais labums ekonomikas uh, izaugsme. Mēs nevaram atļauties tādu luksu un uh, ekonomiskos kritērijus neņemt vērā, sadalot finanses. Esmu no Spānijas 20 gadus, mēs esam izmantojuši līdzekļus no kohēzijas fonda, lielākā daļa līdzekļu tika iegūdīti, bet uh, nebija pārbaudīti ekonomiskie derīguma kritēriji un uh, dienvidu valstis šķiet, ka atpaliek no ziemeļvalstīm, jo viņi gadiem ilgi saņēmuši lielu naudu, bet viņiem nav bijis uh, kritērija, kā pārbaudīt ekonomisko efektivitāti, tik satrīt līdzekļu. Lichtenbergas kundze. Um. Vispirms es gribētu atgriezties pie brošūras. Paldies par to, tas ļoti labs izvērtējums. Domāju, ka varam ar to daudz uzsākt. Kā šeit trūkst? Manuprāt, šo visu plānu strateģiskās vidas pārbaudē vajadzētu pakļaut. Īstenībā tas ir paredzēts arī Eiropas likumās. Tas ir pirmais punkts, jo tad varētu arī precīzāk saskatīt saistības starp dažādām tīkla daļām. Līdz šim tas vēl nav ticis padarīts. Otrais punkts par jautājumu dalībvalstu līdzfinansējums vieni paši mēs nevienu projektu nevarēsim finansēt, un pret dalību valstu gribu mēs arī neko nevaram būvēt. Mums ir atšķirīgi nosacījumi vecajās un jaunajās dalību valstīs. Jaunajās varētu būt eh, finansējums ar kohēzijas fondiem, vecajās tas nevienkārši nav paredzēts, tas attiecies uz lielajiem projektiem Austrijā, Vācijā, Itālijā. Un viņiem nav nekādas tiesības saņemt šos līdzekļus vēlreiz. Ja, piemēram, Austrija uh, ir skaidri teikusi, ka mums eh, pamatoties uz situāciju, eh, ka mēs no Itālijas nesaņemam tādu stabilu uh, piekrišanu arī turpināt būvdarbs mūsu saviem nodokļu maksājiem. Uh, Iepriekš mūsu nodokļu maksātājiem ir jāuzņemas atbildība un jāpasaka, nu labi, mēs gaidīsim, vai mēs kaut ko saprātīgi šeit dabūsim. Tādēļ par šo divu gadu periodu, ko jūs iesakāt, mans jautājums ir tāds, vai šeit uh, šajos ārkārtīgi lielajos projektos nevajadzētu kaut ko drusku vairāk paredzēt kā divus eh, gadus? Ja jā, tad iespējams vajadzētu arī paraudzīties, kāda varētu būt alternatīva projekti un tos pie, eh, arī pieļaut. Un varbūt arī paraudzīties, vai kaut kā varat realizēt ar mazākām izmaksām. Tas būtu man svarīgi. Vēl īsts jautājums. Uh, kādēļ šis Eiropa, Brisele, Strasbūra ir tik slikti novērtēts dzelsies šis posms, kādēļ ir tik slikts negatīvs vērtējums. Paldies! Thank you, Mrs. Lichtenberger. Mrs. Wills, two minutes. Wills kundze, divas minūtes, lūdzu. Šab, uh, äh, ein... Man ir konkrēts jautājums, komisāra Kārlis Kungs. Diemžēl komisāra Kungs neklausās, ko es saku. Sākšu vēlreiz. Lūdzu, tikai tagad uzsākiet, skatiet divas minūtes. Man ir konkrēts uh, jautājums jums. Komisāra Kaldas kungs, šeit ir runa par projektu 20 brošūrā. Tā ir Fēmanas uh, tilts, uh, eh, prāmja savienojums. Tur ir TNT uh, starp Libeku un Putgārdenu. Fēmanas sala ir apdraudēta, jo tas nav tikai dzelzceļa projekts, bet tur būs arī uh, sauszemes ceļš, uh, kā Feimans sāk kļūst par tādu carbacamo vietu. Esmu no Hamburgas, tā būs arī problēma Hamburgā ar to, kā pāri Elbai, uh, ja būs vēl vairāk uh, kravas mašīnas uz ielām, ir uh, pret, ļoti daudz balsu, kas ir pret šo projektu. Uh, Tik rakstīts arī komisijā. Mans jautājums, cik lielā mērā to jūs esat ņēmuši vērā? Vai ir arī, jūs varat sniegt arī, kā esat saņēmuši šo informāciju, vai šādu projektu vispār īstenot, ņemot vērā, ka līdzekļu jau šā vai tā ir maz. Jā, pat labāk ir ļoti labs prāmi savienojums, un tur var uh, tikt pārvesta arī uh, vilcieni Ko teica Lichtenbergers eh, kundze, ka šādi projekti ir arī eh, no vidas aspekta jānovērtē. Tas arī ietekmē jūru un vidi. To arī vēl gribēju pajautāt. Es un patieku, kas to uzskatu ļoti svarīgi. Paldies! Thank you, Mr. Sturks. Paldies, Tirks kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisārkungam. Labprāt, gribētu dzirdēt jūs atbildi uz uh, Lichtenbergas kundzes jautājumu par uh, dzelzceļa līniju. Un kāds alternatīvas pastāv? Jūs runājāt par 2015. gada beigām, par uh, projektu, vai jūs uh, neriskējat apdraudēt noties projektus, kas jau notiek? parlaments vēlējās noties projekts padarīt par prioritāriem, vai nerodas šeit risks, ka kāds interesants projekts tiks vienkārši vidū pamests un nepabeigts īsti pirms projekta realizācijas? Jo šī diena, 2015. gads, šis termiņš, vai te, te, tas ir absolūts termiņš, vai jūs tomēr ņemat vērā arī šeit papildus apstākļus, kas varētu paredzēt šī datuma pārkāpšanu? Jūs sak, nesakāt kurā robeža pusē ir jāietop līdzekļi. Flekensteina kungs. Kalas kungs, esmu tiešām jums piekrītu tam, ko jūs eh, iesakāt šajā ziņojumā par finansējumu. Ne jau spēles noteikumi tiek mainīti spēles laikā, bet es piedzīvoju, esmu tikai vienu gadu jau strādāju ne jau pirmo reizi, bet bieži nav tā, ka komisārs eh, tiešām ņem visā nopietnībā spēles noteikumus. Mēs esam šeit ieteikuši laika periodu. Jūs arī zināt, ka nevar paspēt visu to izdarīt un vēl divus gadus pielikuši klāt. Ne jau Eiropas Savienība nostopē projekts, bet dalība valstis, ja tās nedod līdzekļus, vai arī ja tās atsakās vai nav spējīgas uh, pabeigt un izdiskutēt projektus kopā ar saviem iedzīvotiem un atrast optimālas risinājumus. Es uzskatu, ka tas ir mans uzdevums. Arī nosūt informācijas manu valsti. Kas konkrēti ir jādara, jo citādi projekti var tikt arī apdraudēti. Gribēju pateikt vienu teikumu Vilskundzē. Manuprāt, šajā brošūrā nav neviena ziņojuma, eh, kur nebūtu rakstīts, eh, kā iedzīvotāji nav satraukušies par šiem projektiem. Un tā ir dalība valstu eh, valdību lieta iedzīvotājiem izskaidrot un atrast labu saikni ar iedzīvotājiem. Kona kungs, divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji. Paldies, komisāra kungs, par detalizēto ziņojumu. Stratēģija mobilitātei 2020 kopā esam to noteikuši, to vajadzētu ievērot. Tas nozīmē no ceļa uz eh, jūru un no, no autoceļa uz eh, dzelzceļa. 70% ir kaut kādā dzelzceļa savienojuma Eiropā. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski to ņemt vērā un pie tā arī palikt. Daudz runātāji ir no Vācijas un eh, Vācija kaut kalā ir vislielākā tranzītu valsts Eiropā, un ja mēs uh, gribam sasaistīt uh, tīklus vienu ar otru un asas vienu ar otru, tad tas uh, lielākoties notiek Vācijā. Pat uh, kravu pārvadājumi, prioritāte, kas ir dzelzceļā paredzēta, visvairāk tas mūs skar, vajag ļoti jūtīgi ar to apieties. Vēl priekšlikums arī par finansējumu. Iniciatīva Bēļģijas prezidentūrā ir ļoti slavējama. Tur ir pateikts, ka, protams, ka mums uh, smagajām kravas mašīnām uh, ir jābūt arī nošvalkojumu, kas attiecas uz nodevām. Mēs jau to Vācijā ilgi darām jau, bet jums komisāram vajadzētu kopā ar saviem kolēģiem varbūt uh, sazināties un uh, paraudzieties, kas attiec šo jomu, mums saistoši pateikt, jā, nauda, kas ir transporta jomā, tiek iegūta ar nodevām, ka to vajadzētu izmantot arī infrastruktūrā, it īpaši trans Eiropas asīm. Thank you, Mr. Kuhn. That's Paldies Kūna kungam. Visi runātāji ir izteikušies. Šķiet, ka komisāra kungam būs pietiekami daudz uh, darba. Viņam ir atlikušas 10-11 minūtes. Lūdzu, dodu jums vārdu. Paldies! Visi jautājumi bija ļoti konkrēti, un, uh, protams, tika pieminētas daudzas problēmas, taču es uh, centīšos atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Elka Drāvīkungs pieminēja ļoti svarīgu lietu. Kas notiks ar šo naudu? Un kādas būs prioritātes šo 311 miljonu pārdalīšanai? Šie 311 miljoni ir paredzēti, uh, ir paredzēts, ka tie tiks sa samazināti. Jāsaka, ka šī summa ir maza, ja mēs paskatāmies uz to, cik daudz naudas tiek ieguldīts visos transporta projektos. Bet kam tad mēs izmantosim šo naudu? Tie ir divi virzieni. Pirmais, mēs gatavosim uh, idejas vai projektus nākamajam finanšu plānam, nākamajiem transporta tīkliem, un otrs, mēs uh, finansēsim dažādas smagās tehnoloģijas varbūt ERTMS, vai arī citas tehnoloģijas, tātad, kur ir runa par augstajām tehnoloģijām. Bet uh, TNT tīkli ietvaros. Tās ir tādas uh, sākotnējās idejas, bet vēl tāda ļoti cieša, skaidra ietvera mums vēl nav. Tas nozīmē, ka uh, mēs esam gatavi priekšlikumiem. Tad ir pastāv arī, protams, saiknē starp eh, naudas samazināšanu un turpmāko finanšu plānu. Nav nekādu ierobežojumu. Netiek teikts, ka mēs nevaram pieteikties vēlreiz, bet to vajadzēs izvērtēt kā jaunu projektu. Mēs nevēlamies radīt iespaidu vai arī iespējas, ka eh, tā kā 2015. gads tiek samazināts, varbūt mēs varam turpināt jebkurā gadījumā. Nē, šādas solījumus mēs nevēlamies dot. Tas būs jauns projekts, un par to arī būs jāspriež kā par jaunu projektu. Interesants. Interesanta lieta bija teikt, ka jā, mēs varam samazināt naudu, un tas ir tā gudri darīts, jo citi prasa tikai arvien vairāk naudas. Tad, kad tiek runāts par budžeta izpildes apstiprināšanu, tad es vienmēr esmu teicis, ka mums ir jāsamazina, jāsaīstina šīs programmas, ja nauda netiek izmantota. Tāpēc es ar prieku paziņoju par, šiem, uh, finanšu, par šo finanšu apgriešanu. Ja runa par uh, lielo projektu sagatavošanās posmiem, uh, vides ietekmes izvērtējumu un uh, visām pārējām analīzēm, tad uh, ļoti slikti ir tas, ka šajos lielajos projektos, man šeit ir gatavs arī saraksts, uh, ir ārkārtīgi palielinājušās izmaksas. Tā ir dilēma visiem dalībniekiem, pirmām kārtām dalību valstīm. Īsnībā problēmas sākas tad, kad tiek uzsākta celtniecība. Tas nozīmē, visas iespējamās atļaujas ir dabūtas, tiek uzsākta celtniecība un parādās daudz pretinieku. Protams, ka šī situācija nav laba nākamajiem tentē tīkliem. Vēl kāds svarīgs punkts ir tas, ka plānošanā mums vajadzētu patiešām pārdomāt to, vai mēs vēlamies būvēt pilnīgi jaunus infrastruktūras elementus, kas iespējams radīs vislielāko pretestību, vai arī mums ir jāliek uzsvars uz esošā tīkla atjaunošanu, varbūt rekonstruēšanu, varbūt eh, kapacitātes palielināšanu, varbūt vienkārši funkcionalitātes uzlabošanu. Taču Jāsaka, ka šie procesi ir ļoti cauredzami. Mēs varam apspriest arī nākamos projektus. Mēs eh, cenšamies iesaistīt sarunās visas iesaistītās puses. Te ir runa gan par parlamenta deputātiem, eh, dalībvalstu pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Mēs vēlamies saprast, kādas problēmas varētu parādīties šajos jaunajos projektos. Mēs vēlamies izvairīties no situācijas, kur ir finanšu plāns un ir projekts, bet Viss ir jāapstādina tikai tāpēc, ka kaut kāda neparedzēta pretinieka dēļ, kaut kādas iepriekš neplānotas pretestības dēļ. Saikne ar kohēzijas fondiem. Šķiet, ka Regio ģenerāla direktorāts iesniedza komitejai um, dokumentus par apmēram 80 miljārdiem eiro mm, par kohēzijas fondu līdzekļiem, kas tiek izmantoti transporta projektiem. Uh, Mēs sadarbojamies ar komisāru Hānu, lai koordinētu mūsu politiku, lai būtu labāka saskaņa šajos projektos. Bet, protams, dalībvalstis ir atbildīgas par šiem jautājumiem, un e, tieši dalībvalstis uzskata, ka šie jautājumi ir delikāti, delikāti, jo tās nevēlas, lai Eiropas Savienība tām diktētu, e, kur tad ir jāizmanto kohēzijas fondu nauda. Man ir prieks paziņot, ka pats Koks, kurš ir eh, pirmā prioritātes projekta vadītājs, ieradīsies pie jums un uh, varēs jums par šo projektu pastāstīt. Bet, protams, ka visi projekti, un te es runāju par šiem astoņiem miljardiem, un es ceru, ka finansējums tiek eh, palielināts nākamajiem TNT tīkliem ar jūsu palīdzību, bet jāsaka, ka šī summa ir ļoti maza. Ir vajadzīgi apmēram 500 miljārdi eiro, lai attīstītu patiešām labu tīklu. Tādas vismaz ir aprēķini. Nu, varbūt šī summa ir pārāk liela, bet noteikti, ka mēs to neiegūsim no budžeta līdzekļiem. Tieši tāpēc mums ir jāizme, jā, jāmeklē visi iespējamie finansējuma avoti. Eiropas Savienības budžets var nodrošināt galvenos elementus, un mums ir svarīgi atrast, kuri tad ir šie galvenie elementi, kas mums būtu jāfinansē. Protams, ka mēs nevēlamies bloķēt vai iesaldēt mūsu finanšu līdzekļus lielos projektos, kas vienkārši tiks vēlāk apstādināti. Tas būtu viss par lielajiem projektiem. Tas attiecas arī uz finansējumu. Kā jau zināt, šeit, šajā zālē mēs esam bieži sprieduši par to, kā atrast papildu finansējumu esmu ticies ar lielākajiem privātajiem investoriem, ar investīciju bankām, Makvarī, Goldman Sachs un citām, un tās visas ir iesniegušas ļoti interesantus priekšlikumus, un visur tiek teikts, ka šiem projektiem ir jābūt ilgtermiņa projektiem, nedrīkst iejaukties un nedrīkst pakļauties politiskām svārstībām attiecībā uz šiem projektiem. Ja tā notiek, tad var rasties lielas problēmas. Tāpat arī galvenais, kas tika minēts, ir labāk ir atjaunot esošos projektus. Pretējā gadījumā būs jāiegādājas zeme, kas ir ļoti dārgi. Par Rail Baltica projektu. Budžeta samazinājuma Rail Baltica projektā izriet no Lietuvas valdības lēmuma pārskatīt projektu arhitektūru, lai panāktu, ka projekts ir lētāks. Šķiet, ka Lietuvas valdība ir paziņojusi, ka viņi ir eh, nolēmuši, kurā vietā tad taisni ir jābūvē dzelzceļš, un tas noteikti palīdz īstenot Rail Baltica dzelzceļa projektu. Tiek eh, saglabāts tas pats 15-20 eh, sliežu platums, tas attiecas uz kravas pārvadājumiem. Ja mēs vēlamies eh, izveidot pasažieru savienojumu, tad noteikti ir jādomā par ziemeļu dienvidu maršrutu un ir jāpakļaujas Eiropas specifikācijām. Lietuva jau ir nolēmusi celt šo dzelzceļu līdz Kaunijai, un tagad Igaunijai un Latvijai vajadzētu pieņemt lēmumu. Šķiet, ka koordinatori varēs uh, komentēt konkrētus atsevišķus projektus. Trešās prioritātes projektam nav nekādu samazinājumu, tas tiks pabeigts laikā. Iekšzemes ūdens ceļi. Tie rada visa lielākās problēmas un arī vislielāko pesimismu, ja runa tieši par savienojumu starp Reinu un Donavu. Šelta arī tika pieminēta. Mums ir jāsadarbojas ar koordinatoriem. Teisas kundze ir atbildīga par uh, šo punktu, un viņai vajadzētu sadarboties ar valdībām, lai atrisinātu šī savienojuma problēmu. Mums patiešām ir daudz darāmā. Ir jāstrādā ar valdībām, jo viss ir atkarīgs tieši no valdībām. No savas puses es gribētu atvieglot sadarbību starp valdībām, bet ir jāatcerās, ka šis uzdevums ir ārkārtīgi sarī, sarežģīts. Daži projekti ir atkarīgi pat no desmit valstīm, un, mm, ja ir tikai divas valstis, tad tas ir visvienkāršākais variants. Daudz kas ir atkarīgs tieši no sadarbības. Jā, jāsaka, ir daudz kas ir paveikts TNT mm, tīklos. Ir ļoti labi, ka ir šāda ideja par TNT. Protams, ka mēs varam kritizēt, mēs varam teikt, ka šo projektu vienmēr var uzlabot, var nodrošināt labākus savienojumus starp uh, austrumiem un rietumiem un tā tālāk. Bet uh, šis ir ļoti svarīgs projekts gan uh, iekšējiem tirgumu, gan vienotai transporta telpai, un es pie tā strādāju, un es ceru, ka mums izdosies šo projektu attīstīt. Jā, es iekļāvos arī laikā. Sirsnīgs paldies par jūsu sniegtajām atbildēm. Mēs arī neesam iekavējuši, tas nozīmē, ka cerams mēs pieturēsimies pie šīs uh, labās ierašas un uh, pēcpusdienā arī nekavēsimies. Bet uh, ar prieku mēs uh, tiksimies ar jums arī kaut kad nākotnē. Lielas paldies, ka ieradāties pie mums! Those who are now leaving, can you please do so quiet? Tie, kas dodas ārā no zāles, lūdzu dariet to klusām, lai mēs varētu turpināt darbu. Es gribētu aicināt četrus koordinatorus nākt šeit, sēdēt prezidijā. Ask, uh, es gribētu aicināt uh, Koksu, Balašu, Brinkhorstu un Vinku ierasties šeit uh, zāles priekšā pie prezidija. Okay, Kolēģi, ir jāsāk darbs, mums ir jāseko darba kārtībai. Next... Turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. Es gribētu pateikties visiem tiem, kas e, dosies ārā no zāles, lai turpinātu iesāktās sarunas. Jo vienīgā sanāksme, kas oficiāli notiek šeit, ir šī te, ko vadu es. Okay, item. 13. darba kārtības punkts - viedokļu apmaiņa ar atlikušajiem koordinatoriem. Es vēlētos paskaidrot e, mūsu koordinatoriem, mūsu darba veidu. Sākumā došu jums katram desmit minūtes ievadvārdiem, pēc tam tiks uzdoti jautājumi, deputāti komentēs jūsu teikto, un, ja būs atlicis laiks, jūs varēsiet viens pēc otra beigās arī komentēt atbildes. Jautājums es atvainojos. Tādējādi mēs mēģināsim nodrošināt, lai visi deputāti, kas vēlas izteikties, to varētu darīt. Tieši tāpēc Pirmajam došu vārdu Koksa kungam. Viņš ir atbildīgs par uh, pirmo prioritātes projektu. No rīta runājuši savarī, šodien uh, Tagad eh, pēcpusdienā dodam jums vārdu uz desmit minūtēm. Viņš arī, tāpat kā Savarīkungs, ir jau pazīstams šeit Eiropas parlamentā. Priekšēdētāji, parlamenta deputāti, man ir liels prieks atkal būt šeit. Šķiet, ka esmu ieradies šeit pirmo reizi, esmu šeit bijis vairākus mēnešus. Pa šo laiku esmu eh, bijis visnotaļ aizņemts, centos iepazīties ar šo projektu, man ir bijis daudz sanāksmju, un sīkāku informāciju par šīm sanāksmēm jūs atradīsiet gada pārskatā. Es eh, gribētu pieminēt trīs galvenās lietas. Un eh, te ir runa par to, ko es eh, gribētu panākt. Pirmam kārtām es eh, vēlētos nodrošināt finanšu apņemšanos uzsākt trešo posmu. Tas ir tuneļa izbūvēja. Nākamais veicināt ideju, ka ir ārkārtīgi augsta nepieciešamība nodrošināt uh, ziemeļu un dienvidu piekļuves uh, asis šim tunelim. Un trešais - prioritizēt uh, specifikācijas un debates par vajadzīgajiem politikas pasākumiem, lai nodrošinātu laicīgi modeļu maiņu pēc tam, kad jaunā infrastruktūra būs pieejama. Tas īpaši attiecas uz Austriju un Madridi, jo tās ir ļoti būtiski šo valstu diskusijās. Tad eh, mums vajadzētu koncentrēties, sadarboties un komunicēt. Esmu īpaši atbildīgs par komunikācijas daļu. Šie lielie infrastruktūras projekti un daudzos komentāros un jautājumos, um, ko jūs uzdevāt eh, komisāram, es jau dzirdēju jūsu bažas. Daudz naudas tiek iztērēts vides ietekmes izvērtējumos, atļauju iegūšanai, būvatļauju iegūšanai, plānošanai un projektēšanai daudz mazāk naudas tiek izmantots, man tā šķiet, tam, lai mēs varētu efektīvi stāstīt, ko tad īsti šie projekti nozīmē ilgtermiņā. Manuprāt, tas ir trūkums sistēmā un to vajadzētu atrisināt. Pirmais prioritātes projekts, kā jūs zināt, ir tāds kā pilotu projekts, parauga projekts. Tam ir uh, piešķirti 20% no visa pieejamā finansējuma TNT tīklos eh, pašreizējā finanšu plānā. Daudz eh, darba paveicā mans priekštecis Kalis Van Mierts, un tagad es esmu pārņēmis viņa darbu. 2009. gada martā Romā valdības parakstīja apņemšanos, un šajā apņemšanās bija rakstīts, ka ir vajadzīgi rezultāti, un šos rezultātus arī vēlos panākt. Paktus un servanda ir vārdi, kurus tagad tiešām vajadzētu izpildīt. 19. novembrī pēc dažām nedēļām man būs tas prieks pirmo reizi izvērtēt starpvaldību tikšanos starp Austriju un Itāliju, un pēc brīža pievērsīšos tuvāk šim jautājumam. Tāpat 30. novembrī es ceru satikties ar darba grupu vadītājiem. Te ir runa par dažādām darba grupām saskaņā ar Brennera rīcības plānu. Mums ir jāsaprot, kas ir paveikts, ir jāidentificē nepaveiktais un ir jānosaka arī mērķi, kas tad būtu jāpaveic. Es eh, ceru, ka es varēšu jums nākotnē sīkāk par to pastāstīt. Eh, gada pārskatā ir detalizēti pastāstīts par to, kas jau ir noticis vai kas pašlaik notiek pirmajā prioritātes projektā. Kopsavilkums daudz labu lietu notiek Vācijā un Austrijā un arī Itālijā. Tāpat kā visos pārējos projektos, svarīgais ir tas, kā apvienot visas šīs labās lietas, lai nodrošinātu transnacionālu iekšēju tirgu uz Eiropas pamatiem. Jā, mums ir redzama evolūcija Komisārs teica, ka šī evolūcija ir tāda fragmentēta, tie ir tādi atsevišķi laukumi, kurus vajadzētu apvienot, lai tie aptvertu visu Eiropas Savienību kā kopējs tīkls. Ir vairākas problēmas. Mm, bija plānots, ka pirmie rakšanas darbi tunelim notiktu šī gada laikā, bet tas nav noticis. Man ir uh, radusies tāda sajūta, un atkal es to iegūtu tieši klausoties jūsu komentāros, uh, ka ir, ir radusies tāda kā vistas olas loģika starp galvenajiem spēlētājiem. Pirmais, eh, viena puse skatās pāri robežai uz otru pusi un saka, ja tā otra puse sāks darboties, tad mēs arī kaut ko darīsim. Un otra puse savukārt dara tāpat, ja jau pirmie kaut ko darīs, tad arī mēs rīkosimies. Un eh, šī eh, vistas olas loģika paredz, ka mēs nekad nezināsim, kad tad mēs nonāksim pie rezultātiem. Tāpēc eh, nākamo mēnešu laikā es gribētu pāriet no vistas olas loģikas uz šķiņķa olas loģiku. Šķiņķis un olas uz jūsu brokastu galda ir iesaistījuši gan vistu, gan cūku. Tāpēc es gribu šeit iesaistīt ne tikai uh, olu un vistu, bet arī vistu un cūku. Tas nozīmē, ka mums eh, šajā starpvaldību sanāksmē vajadzētu skaidri definēt konkrētus solījumus par to, ka 2011. gadā ir jāuzsāk divi elementi no Austrijas un Itālijas puses. Tad tunās jāsāk rakt no abām pusēm. Es ceru, ka tas arī būs izpildāms. Kas notiek gan Itālijā, gan Austrijā? Es dzirdēju iepriekšējos komentārus, ko jūs izteicāt par komisāru uzstāšanos. Uzmanība ir novērsta no celtniecības kopumā. Mums vajadzētu to visu sadalīt posmos, mums vajadzētu apņemties paveikt konkrētus posmus, kas savukārt veido kopumu. Ja mēs paskatāmies uz visu projektu, tad tas apstājas, tāpēc, ka mēs nevaram tos sadalīt loģiskā veidā, un tas nozīmē, ka mēs ierobežojam projekta sākšanas posmu, mēs palēninam projekta sākšanas posmu. Mums vajadzētu domāt par abām pusēm - Itālija un Austrija cels pa posmiem, un mums vajadzētu identificēt rezultātus. Tieši to es vēlētos panākt priekšādātāji. Mums ir vajadzīgi konkrēti mērķi. Mums ir jāatsakās no vistas un olas loģikas un jāpāriet uz šķiņķa un olas loģiku, lai mēs panāktu patiešām reālus solījumus un to izpildi. Es ceru, ka mēs paveiksim to nākamgad. Jā, tas būs liels progress, ja mēs to panāksim. Jā, protams, mēs to vēl neesam panākuši, un jūs esat pie tā strādājuši daudz ilgāk nekā es. Bet uh, Romā tikos ar Matiju Olē un Boris Kungu un visiem pārējiem atbildīgajiem Vīnē, tāpat arī tikos arī ar ministru Berlīnē. Mm, saprotot eh, pašreizējos finanšu apgrūtinājumus un patreizējās programmas, mums ir <clears throat> vajadzīga patiešām nopietna atņemšanās sākt būvēt pa posmiem. Mums ir jānodrošina finansējums arī turpmākajiem posmiem. Lielais jautājums, kas vienmēr parādīsies parlamentā visā Eiropas Savienībā, ir Visi grib zināt pašreizējā finanšu klimatā, ko tad Eiropas puse piedāvā savā vienādājuma pusē nākamajā finanšu plānā, bet šķiet, ka šis jautājums attiecas uz visiem projektiem, par ko mēs runājam. Paldies! Paldies, Koksa kungām! Nākamais runās Balāza kungs. Viņš ir atbildīgs par 17. prioritātes projektu, kas ir ļoti tūs parlamenta deputātiem tāpēc, ka te ir runa par Strasbūru. Balaza kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Mans projekts ir 17. projekts, un tā ir viena no galvenajām asīm - Eiropa no austrumiem uz rietumiem - Parīze, Bratislava. Šī līnija ir patiešām startautiska līnija, kas Eh, šķērso arī citas prioritārās līnijas ļoti svarīgos punktos. Iespējams, vissvarīgākais eh, šķērsošanās punkts ir ar pirmo prioritāro projektu Mīnhenē. Šķiet, ka tas ir tāds kā galvenais dzelzceļa kruspunkts Eiropā. Šis projekts ietver četras dalībvalstis, un trīs no šīm eh, dalībvalstīm gali, gal, galvaspilsēta atrodas tieši uz šīs līnijas, un eh, divām eh, dalību valstīm tā ir galvenā as pašā galvaspilsētā. Tas attiecas uz Austriju un Slovākiju. Vīne un Bratislava uzskata šo līniju par ļoti nozīmīgu. Parīzei līnijas nozīmīgums parādās tagad. No Parīzes viedokļa tā ir eh, TGV austrumu as, tātad jaunu as, lai piekļūtu jaunajiem tirgiem. Vācijā šī situācija ir mazliet eh, sarežģītāka, jo šī līnija ir tālu prom no Berlīnes, tā ir dziļi Vācijas dienvidos, kas, protams, ekonomiski ir ļoti nozīmīgi. Reģions mm, šajā valstī un arī ārpus abos virzienos ir ārkārtīgi nozīmīgs. To vajag atkārtot visu laiku. Es varu jums eh, pastāstīt par ļoti labu progresu šajā līnijā. Vairāk nekā 40% jau ir pabeigti un vairāk nekā 20% pašlaik eh, turpinās tiek būvēti. Šīs rezultāts noteikti nav slikts, ja mēs domājam par mm, sasniedzamajiem mērķiem un laika grafikiem. Tātad par rezultātiem ir tieši dzelzceļa savienojums starp Vāciju un Franciju, starp Štutgārti, caur Kalstruju uz Parīzi. Kopš šīs līnijas atvēršanas pirms trīs gadiem vairāk nekā 3 miljonu pasažieru ir izmantojuši šo dzelzceļa savienojumu, un Tādējādi laiks braukšanai no Študgārtes uz Parīzi ir samazināts par 3 stundām 25 minūtēm. Tas ir zem šīs maģiskās līnijas 4 stundas, kad cilvēki sāk domāt, vai lidot ar lidmašīnu vai braukt ar autobusu. Tas nozīmē, ka šis savienojums īstenībā ir aizvietojis visus lidojumus starp Študgārti un Parīzi, tātad šis vilciens ir ļoti, ļoti pievilcīgs cilvēkiem. Otra labā ziņa, otrs posms eh, TGV austrumos eh, no Parīzes un jāsaka, ka šeit eh, finanšu nolīgums jau ir parakstīts un šīs posms sāks darbu 2016. gada sākumā. Vēl viena laba ziņa. Darbi pie jaunās Vīnes centrālās dzelzceļa stacijas ir uzsākti, tas sākās šī gada sākumā. Šī dzelzceļa stacija samazinātu uh, braukšanas laiku par 40 minūtēm. Tas ir, uh, tā ir vislielākā laika ekonomija visos šīs līnijas posmos. Jauns uh, divu sliežu tilts, kas čērso upi posmā Minhene Frailasinga, tiks pabeigts nākamgad. Šī gada decembrī mēs atvērsim jaunu, atklāsim jauno Kēles tiltu. Tas bija posms, kas savieno Franciju un Vāciju un kā līdz šim trūka. Kas šis tilts pieļaus ātrumu 160 km stundā. Bavārijā posms Amfinga Muldorfa tiks atklāts šī gada decembrī. Austrijā darba ir izcili. Posms Versa Vīne iespējams tiks pabeigts līdz 2015. gadam. Ir uzcelta jauna stacija Sanktpotenā, tā tika inaugurēta pirms uh, pāris mēnešiem, un posms uz Vīni tiks pabeigts 2012. gadā. Tādējādi varētu samazināt braukšanas laiku par 15 minūtēm. Tiks uzsākts darbs arī posmā starp Vīni un Bratislavu, un tas tiks darīts uh, pavisam ātri jau nākamgad. Ir arī dažas kavēšanās atšķirībā no iepriekšējām labajām ziņām. Kēlē Frailasinga robeža Kopējās 17. projekta izmaksas ir apmēram 27 miljārdi eiro. Līdz pagājušā gada beigām, līdz 2009. gada beigām, apmēram pusi no šīs summas jau bija iztērēta. Tas, protams, ir labs rezultāts. Uzskatu, ka līdz ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu mums ir izdevies ļoti konsekventi sekot līdzi robežu punktu izbūvēi, tiltu izbūvēi. Es jau pieminēju mm, tiltus uh, Vācijā. Tāpat arī mēs esam centušies uh, atrisināt iekšzemes problēmas, iekšzemes sastrēgumus. Trešajā pielikumā manā ziņojumā jūs atradīsiet uh, ieguldījumus. Esam finansējuši pētījumus līdz pat 50%. Realtātē tie bija 44 līdz 50% ieguldījumas pētījumu finansēšanā. Tāpat arī esam nodrošinājuši līdzfinansējumu celtniecības darbiem um, diapazonā no 3 eh, līdz eh, 35%. Arī šis ieguldījums ir visnotaļ ievērojams. Mēģinot izteikt eh, pareģojumus, tad eh, termiņš mūsu finanšu plānam ir 2014. gads. Esam aprēķinājuši, ka pēc 2014. gadā atliks 21% investīciju. Un 6% no paveicamā darba. Tātad nozīmē, paveicamais darbs būs mazāks un nauda, kas būs jāizmaksā, būs vairāk. Es uzskatu, ka mums vajadzētu panākt vienotību un labo grību dalībvalstu starpā. Tas ir vajadzīgs divas iemeslu dēļ. Ekonomiskie apstākļi pastāvīgi mainās, pasliktinās šajā jaunajā gaismā projektus var pārskatīt dalību valstīs. Ņemot vērā jaunos apstākļus, ir jāatcerās arī, ka valdības mainās galu galā tādas ir demokrātijas sekas. Tā kā es strādāju pie šī projekta ar pārtraukumiem, bet eh, kopā apmēram piecus gadus, kā minimums vismaz eh, Trīs ministri ir nomainījušies katrā dalībvalstī pa šo laiku. Tas nozīmē, ka mums vajadzēja atsākt mūsu darbu ar jaunu valdību, kas, protams, ir dabiski, un eh, to es arī esmu centies darīt. Es atrodos īpašā situācijā, es esmu viens no koordinatoriem. Es eh, kādu laiku darbojos savā valdībā, tad mani atjaunoja darbā. Es nevaru īpaši slavēt savu priekšteci, jo priekštecis biju es pats, un tas īstenībā būtu pareizi, ja pats sevi slavētu. Jebkurā gadījumā es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies! Nākamais runās Brinkhorsta kungs. Viņš ir atbildīgs par sesto prioritāro projektu. Lūdzu, Brinkhorsta kungs, dod jums vārdu. Priekšādētā es eh, ceru, ka šeit eh, nebūs runa par kaut kādu veco zēnu tīklu Es nevēlos atkārtot to, ko minēja mani kolēģi, taču, ja runa par sesto prioritāro projektu, tad pašlaik atrodamies patiešām svarīgā posmā. Man jums ir jāatgādina, ka tā ir galvenā līnija. Tāpat kā austrumi rietumi, arī ziemeļa dienvidi ir ļoti svarīgi. Ja runa par finansēm, tad šajā parlamentā ir Noteikti visi saprot, ka arī politiska apņemšanās ir svarīga. Saragosā, Francija, Itālija, Slovenija un, un Ungārija kopā ar komisāru parakstīja līgumu, apņemšanos turpināt strādāt. Tas ir ļoti svarīgs elements ne tikai šīm valstīm, bet arī Spāņiem un Portugāļiem, rietumos un pat uh, Ukrainai austrumos. Tas nozīmē, ka uh, Šī ir ļoti svarīga stratēģiska saikne. No politiskā viedokļa var teikt, ka visi ir apņēmušies strādāt, bet, eh, kā jau mani kolēģi minēja savos komentāros, kā bijušais lauksainiecības ministrs, es šeit eh, neizmantošu paralēles starp vistu un olu. Es nezinu, kurš te grib dot lielāko ieguldījumu, taču ir pilnīgi skaidrs, ka um, viss ir atkarīgs no citiem ķēdes posmiem. Nu, protams, galvenais ir tas, ka mēs neievērojam termiņus. Progress nav bijis gluds. Es gribētu likt uzsvaru uz diviem galvenajiem elementiem, jo daudz kas būs atkarīgs no šīm divām jomām. Tad Liona Turīna, tas ir galvenais posms, kas šķērso Alpus pēc uh, eh, Gotera tuneļa Tā būs eh, otra svarīgākā līnija, un, protams, tik lielā projektā vien rodas grūtības. Tāpat arī jāatcerās arī, ka Slovēnija un Itālija runās arī par triestes eh, pievienošanu. Francijas pusē savukārt situācija ir bijusi ļoti laba, tiek eh, rakti izpētes tuneļi. Ja jūs vēlaties iegūt sīkāku informāciju, tad manā ziņojumā jūs to varat atrast. Daudziem šīs grupas eh, deputātiem noteikti ir eh, jāatcerās, ka vēsturiskā līnija ir uzlabota. pirms trīs gadiem es eh, zināju, ka šī līnija E, radīja daudz problēmu, tā bija ļoti lēna, bet tagad e, sliedas ir uzlabotas un tunels ir paplašināts, tā kā viss ir daudz labāk. Itāļu pusē ir grūti kaut ko paredzēt, man ir bijušas daudzas sarunas, taču ir skaidrs, ka Itālijas valdība ir apstiprinājusi vienu galveno elementu. Proti pielāgošanos Itālijas pusē, un līdz šī gada beigām cerams, tiks panākta vienošanās arī par Matelēna tuneli, kas ir pirmais tunelis Itālijas pusē. Jā, protams, šis ir ļoti svarīgs posms, jo eh, šī gada beigās ir jāatjauno Turīnas 2001. gada posms, tā lai eh, no sagatavošanās posma mēs varētu pāriet uz īstenošanas posmu. Ja ir runa par finansējumu, tad eh, Francijas un Itālijas valdības to uzskata par problemātisku. Diskusijām vēl ir jānotiek par to, līdz kādai pakāpei finansējums tiks nodrošināts Itālijas puses pagarināšanai. Uh, Tāpat arī ir uh, radušās dažādas bažas par Itālijas puses finansēšanu. Uh, Eh, šī gada beigas noteikti ir, ļo, būs ļoti svarīgas. 2013. un 2014. gads ir ļoti svarīgs finansējumam, un tieši tāpēc līdz šā gada beigām ir jāpanāk vienošanās par finansējumu Itālijā un Francijā. Tāpat arī ir jānodrošina jauni līgumslēdzēji celtniecības darbiem un arī valdības pārstāvim. Pirmo reizi abas iesaistītās valdības ir nolēmušas, ka komisija būs uh, svarīgs partneris. Tā nebūs tikai novērotāja šajā valdības struktūrā, un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs elements, lai nodrošinātu, ka abas dalībvalstis patiešām piekrīt uh, tuneļa izbūvēi. Otrs pārobežu posms. Nesen biju Slovenijā, ir parakstīts līgums starp Itāļiem un Slovēņiem par Triestas divačas posmu. Tiks eh, nodrošināta kopēja valde, kas pārstāvēs gan itāļus un slovēņus, un līdz 2011. gadam tā tiks izveidota. Komisija atkal būs eh, kopēja partnerē šajās valdī, valdēs. Tas nozīmē, ka komisija ir patiešām iesaistīta visos šajos darbos. Neskatoties uz šiem pārobežu, pā, daļa no šī pārobežu posma tiks finansēta no struktūra fondiem. Šīs posmas ved tālāk arī uz Ljubļanu, un progress ir bijis ļoti labs. Ljubļa, Slovēnija apgalvo, ka šo posmu varētu pabeigt līdz 2017. gadam. Eh, Oliveiras kungs jau varbūt ir pieminējis kādu problēmu, kas skar, mani arī, kas skar arī manu projektu. Te ir runa par Adrijas jūras ziemeļu pusi, un te ir vesels piecas ostas, kas, protams, darbojas atšķirīgi. Ir ļoti svarīgi vienoties divpusēji, bet tajā pašā laikā ir svarīgi saprast, ka sadarbības starp divām ostām ir ļoti svarīgs elements, lai nodrošinātu visas uh, Adrijas jūras piekrastes gludu darbu. Par uh, posmiem, kas atrodas valstīs. Itālijā šķiet ir panākts labs progress. Pirms divām nedēļām biju Triestā un uh, Triestē un tika panākta vienošanās par pielāgojumiem. Tas nozīmē, ka kavējumi, kas radās no 2005. gada līdz uh, šim brīdim, cerams, tiks novērsti. Uzskatu, ka tas ir patiešām pozitīvs solis uz priekšu. Jā, šķiet ir pienācis brīdis patiesībai. Līdz šī gada beigām ir jāatjauno Turīnas līgums. Es domāju, ka mums ir šeit jāizvirza vairāki nosacījumi. Otrs triestā Slovēņi virzās uz priekšu, izņemot šī Kooperā Trieste daļu, un, protams, ka Ungāru pusē arī šie iekšējie posmi virzās uz priekšu itin ātri, bet ir jautājums par to, kā mēs varēsim nodrošināt eh, pārobežas posmu. Tieši tāpēc novembrī dosimies uz Ungāriju, kur ir um, stājusies spēkā jauna valdība, un mēs uzklausīsim šīs vēlnās valdības apņemšanos. Liels paldies! Brinkhorsta kungam, un pēdējais runās Vinka kungs, kurš ir atbildīgs par ERTMS. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, ja es gribētu tālāk izvērst šo salīdzinājumu, ko pieminēja pats Koks par vistu un olu, tad problēma ir tāda, ka mums ir jāpanāk, lai ola pielāgotos Eiropas līmenim. Jā, šis temats noteikti ir sarežģīts, bet es gribētu pieminēt vairākus pozitīvus elementus. 3300 eh, km dzelzceļa līniju pašlaik darbojas eh, visā Eiropā ar ERTMS. Jāsaka, ka ir panākts liels progress ERTMS sistēmu saskaņotībā. Ir panākta vienošanās ar piegādātājiem Spānijā, Itālijā, Šveicē un Nīderlandē. Ja jūs pārlasījāt vidustermiņa pārskatu, tad jūs noteikti pamanījāt, ka RTMS ir labi saskatāma TNT tīkla politikā. Šķiet, ka nākotnē būt, tiem tā ir tiks piešķirta vēl lielāka uzmanība. Viens punkts, ko es gribētu uzsvērt, RTMS patiešām kļūst par signalizācijas standārtu arī ārpus Eiropas. Vairāk nekā 30 tūkstoši kilometru uh, Saudārābijā, Korejā, Taivānā ir aprīkoti ar ērtēmēs. Manuprāt, tas ir labs pierādījums tam, ka mēs Eiropā atrodamies līdera pozīcijās. Uzskatu, ka tas ir ļoti liels progress tehnoloģiskā līmenī, ko esam sasnieguši šeit Eiropā. Bet ir arī vairāki problēma jautājumi, kas mums ir jāatrisina, ja mēs vēlamies uh, virzīties uz priekšu. Pirmais - RTMS izmantošanas harmonizācija un vienkāršošana. Otrā ir problēma, kas ir saistīta ar Vāciju, un Vācija, protams, ir ļoti svarīga, jo geogrāfiski tā atrodas Eiropas Savienības centrā, un dzelzceļa transportam tas ir būtiski. Uh, Trešais ir jāsamazina izmaksas, tā lai ar TMS iekārtu varētu instalēt ar iespējami mazām izmaksām. Tagad par RTMS izmantošanas pasākumiem. Kopš 2008. gada jūlija līguma, kas tika parakstīts Romā, mums ir bijis daudz diskusijas, esam sadarbojušies ar komisiju. Uh, ar ēra un ar pārējiem iesaistītajiem. Pavisam nesen mēs apspriedām iespēju pātrināt ērtēmes ieviešanas ātrumu. Visas iesaistītās grupas, FR, RTMS grupa ir izstrādājuši rekomendācijas. Un ir jāsaka, ka uh, rekomendāciju noteikumi arī tiks ieviesti. Pirmām kārtām ir jādomā par eksploatācijas noteikumiem. Kad mēs sākām darbu pie RTMS, mēs teicām, ka ir vajadzīgas trīs lietas, lai varētu ieviest RTMS un lai varētu nodrošināt uh, savstarpēju uh, saskaņotību mūsu dzelzceļa transportā. Mums ir jāoptimizē mūsu infrastruktūra, mums ir jāizmanto ERTMS un mums ir jāharmonizē eksploatācijas noteikumi. Ir jāatcerās, ka ir dažādi ierobežojumi, tīpaši finanšu ziņā, un Varbūt mēs varētu lietas darīt apgrieztā kārtībā. Tas nozīmē, mēs varētu paskatīties uz eksploatācijas noteikumu harmonizēšanu vispirms, jo galu galā te ir runa par dalībvalstu un komisijas gribu, un īstenībā finanšu līdzekļi nemaz nav tik lieli, tie ir vienkārši vajadzīga grība harmonizēt esošos eksploatācijas noteikumus. Ko, to, ko es ar to domāju? Ir vairākas lietas, ko varētu itin vienkārši paveikt. Pirmais Vilcienu garums. Vidējais vilcienu garums Eiropā ir 440 metri. Bez uh, lielām investīcijām mēs varētu ātri vien pāriet uz 750 metriem. Tas būtu labāks risinājums transporta ziņā, ja tīpaši runa par kravas pārvadājumiem. Jautājums, kāpēc gan mēs to nedarām? Ir arī citas lietas, ko mēs varētu paveikt. Uh, svars vai uh, uh, operācija ātrums vai arī sastāvs. Ir daudz dažādu lietu, ko mēs varētu paveikt bez lieliem finanšu ieguldījumiem, kas ļautu mums efektivizēt mūsu dzelzceļa transportu. Nākamais, ko es gribēju minēt, ir autorizācijas procedūras. Pastāv dažādas dalību valstu autorizācijas procedūras, kas rada ļoti daudz problēmu ērtēmēs ieviešanā un izmantošanā. Uh, Tas ir tāds kā burtais loks, ko noteikti vajadzētu pārlaust. Pastāv dažādas drošības prasības, ko uzstāda atsevišķas dalībvalstis, ir eh, prasības arī konkursu procedūrā un arī pastāv iespēja, ka ērtms e aprīkojums nebūs savstarpēji saskanīgs. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga harmonizācija, Un šeit nav jāiegulda daudz finanšu līdzekļu, lai uh, transporta sistēma kļūtu efektīvāka un racionalizēta. Racionālāka. Tāpat arī ir jādomā par standartizāciju. Dažkārt ir ļoti daudz sarunu par specifikācijām. Ja mēs varētu standartizēt šīs specifikācijas, tad īstenībā arī tas būtu liels ieguldījums. To var darīt balstoties uz komisijas līmenī pieņemto. Mums ir legalizēts standarts T23D un uh, iespējams varētu nodrošināt arī konkursu procedūru, lai e RTMS varētu pietiekami labi palaist eksploatāciju un izmantot. Tāpat arī līdz 2000. 12. gadam ieviešamais standārts ir 3.00, un to arī varētu ieviest konkursa specifikācijās. Mēs varētu ātri vien pāriet uz 2.3.00, un manuprāt, šeit pastāv liela iespēja, kas mums nesagādā daudz grūtību. Es uzskatu, ka mēs varētu arī ievērojami uzlabot dialogu starp dažādām iesaistītajām pusēm. Uh, Te es domāju dzelzceļu uzņēmumus, infrastruktūras pārvaldītājus, ērtēmes e ražotājus, nacionālās drošības iestādes, kas spēlē ļoti nozīmīgu lomu, un tāpat arī Eiropas dzelzceļa aģentūru. Ja mēs varētu uzlabot dialogu starp šīm iestādēm, tad arī tas daudz ko dodu. Tāpat arī ir jādomā par produktu standartizāciju. Tas ir ļoti svarīgs punkts, pie kā mēs strādājam, un rūpīgi sastrādājamies ar ražotājiem, kas arī noteikti ļaus ātrāk sākt izmantot ERTMS. Tāpat arī es vēlētos uzsvērt nepieciešamību harmonizēt un standartizēt esošās procedūras. Pašlaik mēs eh, izmantojam dažādas pārbaudas procedūras dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Es domāju, ka mums ir jāizstrādā kopēja pārbaudas procedūra. Uh, To es esmu izvirzījis par daļu no sava mandāta, sava koordinātora mandāta. Ja mēs varēsim to paveikt, nu, ja tīpaši, ja mēs varēsim ieviest kopējas pārbaudas procedūras uh, lab test līmenī, ko varētu atzīt Eiropas uh, mērogā, tad, manuprāt, tas arī būtu liels ieguldījums. Tāpat arī ir jādomā par investīciju koordinēšanu. Mums ir jāpanāk vienošanās starp eh, dažādām iesaistītajām pusēm, visos koridoros sākt darbu vienlaicīgi un darīt to plānoti. Mums tas ir jāievieš eh, koridoriem, it īpaši kravas koridoriem. Augstajā, lī, augstākajā līmenī mums ir eh, satiksmes ministrijas attiecīgajās dalībvalstīs, un pēc tam mums ir augsta līmeņa pārstāvja visās ministrijās, kuriem ir izpildu komitejas, kas savukārt var uh, organizēt programmas šiem koridoriem. Tāpat arī trešais līmenis ir infrastruktūras pārvaldītāji, kuri ir atbildīgi ne tikai par plāna izstrādi, bet arī pār šī plāna īstenošanu. Šī struktūra darbojas jau trīs gadus koridorā A Rotterdama Dženova. Un pašlaik tā tiek ieviesta lielākajā kravas koridorā. Šī sistēma darbojas, mums ir labi rezultāti, un mēs esam panākuši progresu tieši šīs labās organizācijas dēļ. Es domāju, ka nākotnē mums vajadzētu to ņemt vērā. Tāpat arī ir vajadzīga koordinācija starp ERTMS un uh, mantotajām sistēmām. Mēs nevaram vienā mirklī pāriet uz ERTMS sistēmu. Eiropas Savienībā uz uh, kādu noteiktu laiku tiks saglabāta šī iepriekšējā sistēma, un tieši tāpēc ir vajadzīga koordinācija, lai varētu to visu īstenot optimālā veidā. Tagad īsi komentēšu Vāciju. Vācija, manuprāt, spēlē ļoti nozīmīgu lomu, ja mēs vēlamies e RTMS īstenot un nodrošināt eh, starp sadarbību. Ir četri koridori, kas čērso Vāciju Tāpat bija arī apņemšanās no Vācijas valdības puses ņemt vērā aprīkojumu, kas būtu vajadzīgs šiem četriem koridoriem. Protams, eh, pašlaik vairāku faktoru dēļ Vācija ir nedaudz nobremzējusi šo projektu īstenošanu. Esam par to sprieduši ar Vācijas valdības pārstāvi un arī ir satiksmes ministri. Un mēs esam teikuši, ka A koridoram vajadzētu būt galvenajai prioritātei, jo tas ir galvenais kravas koridors. Un uh, mēs arī esam tur tikuši vis tālāk ērtēmēs īstenošanā. Pārējos koridoros mēs varētu paskatīties, kas tad īsti ir iespējams. Vajadzētu paskatīties, ar kādiem ierobežojumiem mēs šeit saskaramies Vācijas līmenī. Uh, Tad, kad mēs ar Vācijas valdību par to spriedām, man šķiet, ka mēs šeit saskatījām trīs iemeslus, kāpēc šīs diskusijas īsti notiek. Pirmās diskusijas ir par izmaksām. Te es varu ļoti skaidri paust savas idejas. Ir ļoti daudz izmaksas, kas īstenībā nav pareizas. Te ir runa par 4,5 miljardiem eiro, kas it kā ir vajadzīgi, lai Vācijā ieviestu RTMS. Jā, tā ir taisnība, ja mēs paskatāmies uz pilnīgi visiem koridoriem, kas tiek ņemti vērā Vācijai, bet ja mēs paskatāmies uz prioritātēm, ir īpaši uz A koridoru, tad šīs summas ir daudz, daudz zemākas. Šīs summas uh, ir koridoram A apmēram 400 miljonu eiro, kas uh, ir vajadzīga piecu gadu periodā. Es uzskatu, ka uh, valstī, tādai valstī kā Vācija, šī summa noteikti ir pieņemama. Tas ir vajadzīgs, lai visa šī uh, sistēma būtu ticama un lai šis A koridors darbotos. Ja runa par izmaksām, tad jāatzīst, ka tās ir daudz zemākas nekā tās, kas figurē sabiedrības viedoklī. Uh, Jā, ir diskusijas par dažādām standārtu versijām, bet noteikti, ka šo, šīs problēmas var atrisināt, un jebkurā gadījumā šie jautājumi ir ļoti tehniski, bet es varu atbildēt, ja būs kādi jautājumi. Tāpat arī ir pa, jautājums par budžeta pieejamību, par tehniskiem risinājumiem. tiek runāts par to, ka mm, finanšu ministrija ir uzlikusi dažādus budžeta ierobežojumus. Es domāju, ka viņi noteikti ņēma vērā to, ko es teicu par izmaksām, un es ceru, ka pastāv iespēja turpināt darbu. Koridors A ir pirmā prioritāte, un pēc tam ilgtermiņā mēs varētu skatīties arī uz citiem kravas koridoriem. Trešais elements ir eh, samazināt eh, aprīkojumu Manuprāt, eh, galvenais, kas te palielina izmaksas, ir nevis ērtēmēs, e bet gan autorizācijas procedūras. Tāpat arī ir dažādi inženieri, tehniskie noteikumi, kas ir jāievēro drošības iestāžu dēļ. Es uzskatu, ka to visu varētu vienkāršot, un tādējādi mēs varētu samazināt izmaksas, ja mēs vēlamies to darīt, un visu to varētu darīt saskaņoti. Nākamais, kas tad ir stimuls, kas mums būtu vajadzīgs, lai pārietu lai nodrošinātu šo pārēju, tīpaši dzelzceļu uzņēmumos. Es saprotu, ka dzelzceļa paketes pārskatīšanā mēs varam domāt par 5% samazinājumu piekļuves izmaksās, ja runa par tiem vilcieniem, kas ir aprīkoti ar RTMS. Šeit runa par apmēram 200 tūkstošiem eiro. Tādējādi mēs varētu nodrošināt šī aprīkojuma uz vilcieniem apmēram 5-6 gadu laikā. Kā jau es teicu, es optimistiski izturos par iespējām. Mums ir tehniski risinājumi, kas ir arī legāli. Tas nozīmē, ka šīs tehnoloģiskās un tehniskās problēmas mēs varam atrisināt. Ir arī ekonomiskās problēmas, kas, protams, ir jāatrisina, bet šīs metodas potenciāls lai realizētu mūsu mērķus attiecībā uz starpsavienojumību, noteikti ir sasniedzams. Mēs esam noteikti šos mērķus arī vidus termiņā pārskatā, bet es domāju, ka mēs visu kontrolējam. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir vienkārši turpināt darbu, un kā jau pats Koks teica, un vajadzētu šo olu beidzot dabūt gatavu Eiropas Savienībā. Vink also... Paldies Vinka kungam! Paldies arī pārējiem koordinatoriem Koksam, Balasam un Brinkhorstam. Nolasīšu teikt runātājs sarakstu. Ja jūs neesat sarakstāt, bet vēlaties izteikties, tad lūdzu dod, dariet to man zinām. No grupā. Said will be back by then, and then I've got Mrs. Rana, Mrs. Ayala, Sender, Mrs. Lichtenberger, Mr. Ugias, Mrs. Fayon, Mr. Kuhn, Mr. Rike, and Mr. Bach. Cook, not, Vai vēl kāds vēlas runāt? Ja nē, tad eh, runātājs saraksts tiek apstiprināts. Tautas partijas grupa Kaņšana kungs. Grācija, prezidente, šono. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es šodien esmu ļoti priecīgs. Ļoti priecīgs, ka varēju uzklausīt četrus pārstāvjus, kuri runāja par ļoti svarīgiem jautājumiem. Manuprāt, Koksa kungs šeit runa ir par globālu attēlu. Ir divi koridori, 17. un 6. Viens pirms Alpiem un otrs aiz Alpiem kas ir vertikāli saistīta ar PP1, un ja mēs raugamies uz rietumiem, uz uh, Ženēvu, Rotterdamu, PP6 līdz pat Dancikai, tad mums parādās ļoti skaista ainava par svarīgāko attīstību Eiropā, kas attiec uz transporta tīkliem. Es domāju, ka šis ir tieši kodols visiem sarunām. manuprāt, ar pareizu izmantošanu un pareizu pārvaldības sistēmu kā ERTMS, kas ir ļoti nodrīgi labai konkurētspējai, viss izdosies. Manuprāt, jūsu apraksts bija ļoti labs. Mēs nedrīkstam atkāpties, mums ir jāturpina gūt panākums, doties uz priekšu, un es domāju, ka līdz šim noteikta, paveiktais darbs noteikti tiek novērtēts. Man bija iespēja bieži runāt ar Koksam Brinkhorsta kungiem, es zinu, ka viņi darbojas ļoti aktīvi, lai šo darbu virzītu uz priekšu. Jūsu ziņojumos es lasu, ka ir lietas, kas tikušas nokavētas, ka ir problēmas, taču ir jūtams arī optimistiska nots jūsu tekstos, un to nedrīkst novērtēt par zemu. Kā jau teicu pāris jautājumos, šādus plānus var bloķēt, taču tas neskādētu kādai reģionam, bet gan visam, visai Eiropas Savienības koncepcijai. Es domāju, ka es neizsakos tikai personīgi, bet arī tautas partijas grupas vārdā. Komisāra ziņojumā starp rindiņām var lasīt par PP19 attiecībā uz finansēšanu, un tam būs negatīvas sekas uz jau esošajām problēmām. Ja ir kādi trūkumi, ja ir politiskas vietējās geogrāfiskās problēmas. Nu jā, taču trūkstošais līdzvanējums tas jau ir galvenā problēma, raugoties uz šo krīzes periodu. Un tā ir galvenā problēma. Mēs nedrīkstam nepalīdzēt, mums ir jāatrisina šī problēma. Priekšsēdētāji, mums ir jāplūko skaidrāk šo komisāru pilnvaras, lai turpinātu darbu. Uh, ir jāpanāk līdzsvars lokālā līmenī. Eiropas Savienības komisāram jābūt iespējai labāk iesaistīties, lai viņam būtu lielākas pilnvaras. Nezinu, kā tas notiktu, taču mums šajā kritiskajā brīdī tas ir jāpārdomā. Kā mēs varētu virzīties uz priekšu? Es domāju, ka mēs atrodamies uz pareizā ceļa, mums tāpat ir jāturpina un ceru, ka komisārs kurš mums ļoti labi aprakstīja, kādas problēmas pastāv saistībā ar finansējumu. Es domāju, ka pastāv arī iespēja daudz spēcīgāk iesaistīties ne tikai budžetos, bet arī citos virzienos ārpus šīm projektu ietvariem. Uh, Es domāju, ka mums būs iespējams mobilizēt 8 miljārdus. Un mums vajadzētu pārdomāt, kā rīkosimies raugoties uz nākotni. Alajas Senas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos uzdot jautājumus katram koordinātoram. Pateicos par jūsu darbu, un kā jau Kančankungs teica, šī optimistiskā aina runa par olām un vistām, jā, jūs tiešām mums devāt tādu ļoti dinamisku ideju. Koksakungs vidējais termiņš. Tas jautājums par trim koridoriem. Vai jūsu projekti ir atkarīgi no tā, kā ir izpildīti vidusposma projekta noteikumi, vai atkarībā no šiem noteikumu izpildes, tad jūs palīdzēsiet saziņā ar reģioniem un lietotājiem, jo pirmajā projektā ir rakstīts, ka dienvidu daļa Bāzeles tunelī būs problemātiska. Un Balasa kungs, arī jums tāds pats jautājums. Vai tehniskais risinājums līdz 2010. gadam būs atrasts un pabeigts, jo tas jau ir priekšnosacījums, lai varētu turpināties uh, finansējums pārējām projekta daļām. Brinkhorsta kungs, runāt par šo Spānijas tūnelu, mēs piekrītam, ka tas būs labi Portugālei un Spānijai. Uh, ar priekšnosacījumu, ka no Iberijas pusels uz Turīnu būs attiecīgs pārējais, ko mēs sagaidām no PP3. Tādēļ arī mans jautājums. Un visi šie noteikumi, šie uh, eh, vidusposmu pārskata noteikumi, vai tie jums palīdz, jo tie tomēr ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi, lai varētu pabeigt zināmas posmus starp Turīnu un Vinka kungs par RTMS. Jūs zinat, ka RMTS Spānijā ir prioritārs projekts, un es gribētu kaut ko dzirdēt sīkāk par tiem, par šīm idejām un saistībā ar jauno dzelzceļa pakotnes uh, formulējumu. Tas varētu samazinātu RTMS e, izdevumus, padarītu tos lētākus. Paldies, Maisners kundze no liberāļiem. Paldies, priekšsēdētājs, arī es vēlos sirsnīgi pateikties koordinatoriem. Manuprāt, šodien ir ļoti svarīga, jo mēs uzzinām ļoti daudz detaļas par atsevišķiem projektiem, kuri vēl ir jāstrādā, un mēs labāk to varam visu izvērtēt un arī pareizi mūsu darbu izvērtēt. Sākšu ar eh, Brinkhorsta punktu, jo viņš bija vienīgais, kas nekoncentrējas uz Vāciju. Jautājums jums, eh, tā kā es pats šos projektus tik ļoti nepārzinu, tad jūs teicāt, ka līdz 2050. gadam visām valstīm ir laiks, lai parādītu, ka viņi koncentrējas uz šiem projektiem, ka viņi līdzdarbojas Eiropas kontekstā. Vai jūs domājat, ka šeit pastāv kādas briesmas, ka, ja tā ir, ko varētu darīt, lai palīdzētu, jo no vienas puses ir samazināta izmaksas tādiem projektiem, kuri varbūt netiks turpināt, bet no otras puses arī paraudzīties, kā var tikt pilnveidots Eiropas transporta tīklus. Un pārējie jautājumi sākšu ar uh, Koksa kungu. Jūs teicāt, ka netika jauks lietas notikušas Vācijā. Vai jūs varat paskaidrot, kas tad īsti nav tik labi noticis Vācijā un kur varbūt varētu palīdzēt ar atbalstu? Jo mēs, protams, esam vācieši un mēs gribam, lai. Uh, mēs varētu palīdzēt attīstīt tīklu, dzelzceļa tīklus Eiropā. Balaškungs, šis tāds konkrēts jautājums un tāds kutelīgs jautājums, jūs pieminējāt 17. koridoru Bratislava, un jūs zinat, ka šobrīd Študgārta 21, kas šis dzelzceļa stacija, kas nav īsti iekļaut jūs plānā, taču atrodas šajā posmā, jūs zinat, ka šeit pastāv demonstrācijas. Kā jūs domājat? Uh, kāda būs lielākā atslodze šajā atgaitas uh, tīklam, jo paredzēts, ka brauc vairāk vilcienu, brauks stundas laikā un tiks ietaupīts arī emisijas. Vai jūs domājat, ka pašreizējā situācija varētu apdraudēt šo projektu? Un pēdējais jautājums Balaškungam. Jūs runājat par Vācijas centrālo lomu RTMS, jo Vācija atrodas Eiropas vidū un tur uh, var tikt risināti daudzi svarīgi projekti. Jūs teicat, ka Vācijas valdība da ir daļai nepareiz priekšstat par izmaksām. Vai jums ir kādi konkrētāki skaitļi nekā tie, kas mums ir, lai mēs varētu tos izmantot, lai turpinātu diskusijas mājās? Paldies! Paldies! Es cenšos šo nepadarīt par Vācijas debati, bet, nu, Kramerkungs, jūs esat nākamais. Paldies! Kaut arī esmu vācietis, paldies, ka dodat man iespēju izteikties. Es arī vēlos sirsnīgi pateikties daudziem koordinatoriem. Koksakungs, jūs visu attēlot ļoti optimistiski, taču realitāte ir citāda. Tikai Nirnbergas Erfurtas posms tam bija jāpabeigtam jau 2010. 11. gadā, un ja mēs būsim laimīgi, tā varbūt būs pabeigta 17. vai 20. gadā Brenner bāzes tunels. Nu, šeit realitātes vienkārši ir pārvietojušies. Mums jau tagad ir divas, uh, divi tuneļi Glučpe, - Glučpekas tunelis un Gothartas tunelis. Viens ir pabeigts un otrs. Uh, arī tiek pabeigts, bet mēs koncentrējamies uz Brenner bāzeles tuneli, kad mēs nezinām, kāda būs piekļuvas ceļa Vācijā, kādēļ mēs neizmantojam to, kas jau mums ir pieejams, un varbūt uh, ne, nestrādājam ar citiem projektiem. Mēs vienmēr sakam, ka mums pietrūks naudas, taču neviens projekts netiek izsvītrots, un mēs turpinam. Tas ir jāmaina. Šie piekļuvas ceļi Vācijā, to es pieminēju, Erfurte, Nīnberga un Mesīnas tilks, jūs to nepieminējāt. Nu, vai tas nepiedara pie projekta, tas jau būtu jauka, bet varbūt jūs varētu par to sīkāk izteikties. Balaškungs, jūs ne Neko pilnībā neteicāt par Študgārta 21. Visa pasaule par to runā. Visās avīzēs var atrast Študgārta 21, Švābijas streiks un ka pilsoņi ir tik ļoti sašutuši, jo izmaksas ir tik ļoti pieauguši un visi, ne tikai Bādenē, Virtenbergā, bet visā Eiropā prasa, ja visi līdzekļi tik novadīti Štutgartē un mājās nepaliek naudas citiem projektiem, tas tā nevar būt, tas tā nedrīkst būt. Jūs vienmēr, paldies Dievam, teicāt, un es vienmēr pārprasīju, un paldies jums par godīgajiem atbildēm, jūs teicāt, ka dzelzceļa stacija Štutgartē nav Eiropas projekts, nekad komisija, ne Eiropas Savienības parlaments nav piekritis šiem dzelzceļa stacijas eh, pagrimumam, to es tā teikšu, lai gan Merkels kundze ir vienmēr atbildējusi, teikusi pretējo. Kalas kungs pirmdien ir ļoti skaidri par to izteicies, manuprāt, tas ir ļoti labi, jūs to varat pateikt vēlreiz, pārējie to negrib dzirdēt, bet jums tas ir jāuzklausa. Un kādēļ tas tā ir? Stutgārtas dzelzceļa stācija 70% cilvēku tur iekāpj un izkāpj. Taču šie miljārdi pieaugs Un īpaši šeit netiks ņemt vērā arī krāvas transports, un tas tā nedrīkst notikt, ka krāvas transports netika ņemts vērā. Tas notika tikai vienreiz, kad runa bija par uh, izmaksu un peļņas aspektiem. Tā teica, ka krāvas transports ir svarīgs. Tagad tiek izveidot um, posmus, kas ir divreiz lielāks un kas dodas līdz Ulmai, un tas nav noderīgs kravas uh, transportam. Un tas, kāda tam jēga, mēs sakam, ka kravas transports ir jāpārliek no ceļiem uz dzelceļiem, mēs investējam 7 miljardus, izveidojam vēl vienu uh, dzelceļu posmu, kas nav pie mērojams uh, kravas transportam. Nu, cilvēki vienkārši ar to ir sašutuši, un ir, viņiem ir taisnība. Uh, Mums ir arī vīnas dzelzceļa stacija, tas ir ļoti jauna stacija, tas ir labi, tas uh, atrodas labā vietā, taču Študgartes uh, dzelzceļa stacija ar saviem astoņiem peroniem būs atkal tikai tāds pudeļa kakls, un nevar tā būt, ka mēs investējam miljārdus eiro, lai atkal radītu šādu sastrēgumu punktu, lai pēc tam pateikt, ka tas ir jālikvidē. Brinkhort kungs, Lionas, Turīnas posms, jā, līgumi ļoti skaisti, ja viņi tiks noslēgti, taču es par to bažējos Itālijai. Uh, ir jānoslēdz trīs līgumi un izvēles punkts būs 2010. gadā, vai tad tiešām tas patiks realizēts. Finka kungs, RTMS, nu ļoti aizraujoši, jā, Vācija bloķē. Šogad tiek, eh, netiek izmantoti 23 eh, miljārdi līdzfinansējumu mēs to pārjautājām valdībā, un es nedomāju, ka tie nav saistīti ar izmaksām. 5,4 miljārdi vienmēr kaut kur tur klīst apkārt, un pēc pāris gadiem tie būs daudz vairāk. Un kādēļ tas tā ir? Iespējams, ka tā ir priekšrocība konkrēt spējai Vācijas dzelceļam, ja netiks īstenot šo RMTS. Un tad jums jāizsakās skaidrāk. Vācijas dzelceļš vienmēr saka, ka nav skaidrības tehniskā ziņā. Tagad ir apmēram 20 vilcienu nodrošināšanas sistēmas, taču kā jūs to visu aizsāsiet ar 20? RMTS uh, vilcienu drošības sistēmām, kas nav saskaņotas. Tas nav skaidrs, un mums ir jāuzstāj to, lai šīs sistēmas tiktu izstrādātas, attīstītas. Mums ir koridors viens, kāpēc tas netiek pagarināts līdz Rostokai Kopenhāgenai, Koksta kungs. Tas būtu taču liederīgi, jo šis uh, ceļš tiek izbūvēts Berlīna Rostok un tad varētu turminiet uz Kopenhāgenu Stokholmu. Tas būtu ļoti labi un to vajadzētu pagarināt. Taču ir desmit kilo metru caurums pirms Rostokas un 7 km caurums pirms Berlīnas, kur ir RMTS trūkums, un tas tak ir šausmīgi. Un pēdējais jautājums, kā ir atrisināts konflikts starp Franciju un Vāciju, starp Perpiņonu, kur Franči negribēja RMTS? Vai šeit ir noskaidrots, ka vilciena ar RMTS var doties uz Franciju? Tad šis ir ļoti aizraujošs jautājums. Un beigās, jūs teicāt, kādēļ mēs neharmonizējam attiecībā uz konkursiem? Uh, Nu, uzdot šo jautājumu nozīmē arī to atbildēt. Es uzklausīšu jūs atbildes. Paldies! Paldies! Maikl, kopš tu sāki runāt, mans runātājs saraksts ir kļuvis vēl garāks. Es saprotu, ka tev ir bažas par Študgārti 21 un tā tas būtu. Nākamais runātājs. Ja, ja kāds vēlas runāt par Štutgārti, tad lūdzu pasakiet tagad ātri, jo galu galā, nu, šķiet, ka te ir runa tieši par Štutgārtu 21. Nākamā Raneris kundze. Paldies, priekšsēdētāji, es izteikšos īsi. Turklāt jautājumi protams, atkārtojas. Taču kā austrietes versīšos pie Koksa kunga saistībā Brenneru Bāzeles tuneli. Nu, tas man vienmēr ir skaidrs, un man vienmēr pārsteidz arī pēc gada parlamentā, ka vienmēr visi uzsver to, cik dārgi ir šie infrastruktūras projekti, kādi, kas ir tuneļu izbūvas projekti. Tie ir dārgi, tie ir jāplāno uz ilgāku laika posmu, tos nevar apmaksāt no īstermiņa budžetiem. Uh, Un laika ziņā tagad ir ļoti labi, ka Austrijā runā par nākamā gada budžetu, un varbūt jūs dzirdējāt par tuneļa projekta pārlikšanu. Tas attiecas ne tikai uz Bros, Bāzels Brenner tuneli, bet arī uz citiem, kā uz Kolmu. Es gribētu novēlēt jums lielākos panākums sarunās ar Itāliju, ļoti daudz radošuma un pārliecināšanās spēju. Uh, Tas interesē ne tikai mani personīgi, bet bija ļoti daudz bažu, e, baumu, ka Brennera bāzeles tuneļa gadījumā ir parādījušās īpašas problēmas attiecībā ar ģeoloģisko kontekstu un ka ir parādījušās problēmas šiem pievadceļiem. Varbūt jūs varat pišķi paskaidrot šo punktu. Paldies. Thank you, Mrs. Runner. Next is Mrs. Lichtenberg. Paldies, Ranners kundzei. Lichtenbergers kundze. Uh, Lūdzu, vārds jums. Paldies, man jāatvainojas, es tagad visu laiku skraidu šurp un turp, jo paralēli esmu arī tieslietu komitejā, un tas ir ļoti grūts uzdevums. Par visiem ziņojumiem, kurus pilnībā gan nedzirdēju, taču iepriekš arī lasīju, ir ļoti skaidri konstatēts, ka projekti, un šeit vēršos pie Koksa kunga, kad ziemeļu un dienvidu pievadceļi netiek nodrošināti vai pievadceļi vispār netiek nodrošināti, ka šie projekti tiek apšaubīti. Manuprāt, eh, dienvidu pievadceļš Brenner tunelim ir ļoti apšaubāms. Jūs to paudāt ļoti tādā cēlā veidā, taču nav pat pieejami projekti, nav iesniegt projektu, un ja mēs nezinām, no cik uh, cik ilgs laiks nepieciešams, kamēr Itālijā no projekta līdz būvniecībai nokļūst, tad nu tiešām ir ļoti liels šaubas, vai mēs rītdien varēsim uzsākt būvniecību pie Brenners Bāzēles tuneļa. Turklāt mēs zinām, ka tuneļus Itālijā būvēt ir daudz dārgāk nekā citā Eiropā. Tas viss jau parādās no statistikas datiem par jau uzceltajiem posmiem dzelzceļa jomā. Diemžēl tā ir. Un šeit mums tiešām ir jāatšķir starp faktiem un solījumiem. Fakti ir tādi, ka nav pat plānu un ir solījumi, ka kaut kad tiks atrasti līdzekļi Itālijā, ar ko varēs turpināt šī tuneļa izbūvi. Tādēļ lūdzu aplūkosim citas satiksmes plūsmas, cik vai pirms veicam kādu spiedienu. Balaškungs, otrais jautājums jums. Manuprāt, ir ļoti aizraujuši uzklausīt jūsu stāstīto. Jums tiešām ir ļoti skaists koridors, izņemot pāris nianses. Gribētu atkārtot vēl vienu jautājumu, ko vienmēr uzdodu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai rūpnieciskais trīstūris Bavārijā tiktu iesaistīts. Uh, lai tiktu nodrošinātas uh, posms pa augšu, nevis pa apakšu caur Zaldzburgu, kas varbūt ir labs personām, bet nevis krāvas transportam. Vai tiešām ir gaisma bez tuneļa? Manuprāt, šis būtu realizējams pasākums. Tad, bet citādi tāds vispārīgs dabas komentārs. Dalībvalstis tagad draud ar budžeta samazināšana Eiropas Savienībai, taču katra dalībvalsts no šīs samazinātā budžeta, kur pēc iespējas mazāk grib iemaksāt, grib saņemt maksimālo. Bez līdzfinansējuma, bez nodrošināt līdzfinansējumu tas nav iespējams. Tur mums, manuprāt, visiem ir jāpasaka, kā tur, kur nav naudas, tur ķeizārs ir zaudējis savu tiesības, kā to saka kāds vācu teiciens. Un par turpmāko es noteikti vēl konsultēšu ar saviem kolēģiem un noteikti arī sazināšos, ja jums būs nepieciešams. Paldies! Fajons kundze lūdzu. Koordinatorjem za izčrpno poročilo, mogoče unesem še malo Slovenije. Paldies koordinatoriem par šiem plašajiem ziņojumiem. Varbūt man vajadzētu mazliet pastāstīt par to, kā Slovenija raugās uz šo situāciju. Brinkhorsta kungs, sākumā jāsaka, ka es ļoti priecājos ka jūs norādījāt uz to politisko projektu un politisko aspektu sastajam prioritārajam projektām. Jūs teicāt, ka Slovenija ir sasniegusi ievērojamu progresu, uzlabojot iekšējos dzelzceļu tīklus. Taču no otras puses man ir bažas, jo īstenojot šo sesto projektu, notika kavēšanās un pro progress nebija vienmērīgs. Attiecībā uz Sloveniju, manuprāt, mums ir jāmodernizē uh, dzelzceļa tīkla 5. paneiropas koridorā, kas ir sestais prioritārais projekts. Šis koridors attieksies uz kravas transportu no Koper ostas un no citiem Adrijas jūras ostām. 60% krāva no Koper ostas dodas uz Ungāriju un Āziju. Šis sastais paneiropas koridors, kas ir arī sastais prioritārais projekts, pārstāv ļoti svarīgu integrācijas punktu starp desmito koridoru, kas savieno Eiropas ziemeļus un dienvidus. Mums vajadzētu arī šo koridoru pagarināt līdz Rietumbalkāniem. Jaunās dalībvalstis valstīm neizdevās panākt uh, vecās Eiropas Savienības dalībvalsts pēc 2004. gada, piemēram, Slovenijā. Liela daļa no ceļiem, ceļu infrastruktūras tika finansēta no nacionālā budžeta. Tādēļ, manuprāt, ja jūs aplūkojat ša, kādu konkrētu projektu līdzfinansējumu dalībvalstīs, jums vajadzētu ņemt vērā ne tikai to, cik daudz naudas tika ieguldīt kādā projektā, bet arī cik daudz naudas no personas katrā dalībvalstī tika ieguldīts katrā projektā. Jūs arī paudāt bažas savā ziņojumā, ka bija kavēšanās Itālijas pusē. Arī raugoties uz nolīgums starp Franciju un Itāliju. Jūs teicat, ja šāds nolīgums netiks sasniegts līdz gada beigām, tad būs ievērojama kavēšanās šajā projektā. Vai jūs raugaties optimistiski par iespējam panākt vienošanos līdz šī gada beigām par jauno Turīnas līgumu? Vai tas kaut kādā veidā var uh, apdraudēt šo prioritāro projektu? Es domāju, ka mainot prioritāti šajā brīdī mm, nebūtu pareizs lēmums. Paldies! Grācija prezidente. Paldies priekšsēdētāji. Šodien. Jā, Koksa kungs teica, ka e, izmantošu metaforu par uh, e, vistu nolu, es pie tās atgriezīšos. Can't Eh? Posso? Jā. Grazie. Vai es varu turpināt runāt? PP1. Izdēja Ola Berlīnē un uh, eh, nogalina vistu Palermo, bet ziņojumā nav nekāda runa par Palermo labprāt uzzinātu konkrētāk, cik daudz laika paredzēts īstenošanai, kādas izmaksas ir paredzētas. Kāda izskatās finansējums, raugoties uz uh, vistas uh, dzimšanu? Arī attiecībā uz mesienas tiltu. Otrais jautājums. Vai ir B plāns? Leonai Turīnai? Jo, protams, vienmēr tiek izceltas problēmas, bet varbūt, ka vajadzētu vispirms padomāt par to, ko ir iespējams īstenots. Kūna kungs. Nē, ne, ne par Štutgārdu 21. Nē, nē, ne par Štutgārdu 21. Manuprāt, tas ir nepieciešams, un to arī visi četri koordinātori šeit teica, ka mēs tuvāk paraugāmies, kāda ir ekonomiskā situācija pasaulē. Mēs jau redzam, ka no tāliem austrumiem no daudz preces nāk uz Eiropu, arī pa vidus jūru. Tādēļ mums ir vajadzīgi varianti un iespējas, lai šeit arī sadalītu to visu. Nepietiek ar to, ka mums tagad ir uh, Lešbekas tunelis, Gotas tunelis, tas viss, un mēs Brennies tunelī divi ir jātājas, jāceļ uh, ostas Adrijā. Uh, tā ir cita iespēja, kā sasniegt un nodrošināt aust, Eiropas austrumu daļu. Mums ir vajadzīga dziļūdens uh, osta. Brinkhorst kungs, tas ir nepieciešams uh, līgums starp Triestu un Kopilētu, kur varētu precīzi paraudzīties. Tur vajag 80 metru gaļa gara uh, dziļūdens osta, lai tur varētu tiešām pietāvoties. Protams, ka vajadzīgi tiek no vienas puses eh, politiski tiek teikts, ka tās ir nelielas izmaksas, bet eh, raudas to, ka Štutgārdā 21 ir tās milzu projekts, briesmonis. Mums vajadzēja skaidri skaitļi. Es labprāt darītu visu, lai mēs Vācijā vienoti varētu realizēt projektu MTS. TEN 22 Berlīne, Rostoka, Koksa kungs, eh, tad jau atklāt tas, ko teica pirms tam Krāmer kungs, bet ir ļoti svarīgi. Mēs esam vienotās domās, ka um, es uh, atbalstu Stuttgart 21. Thank you, thank, thank you very much. Paldies. Vikai kungs. Parler, uh, Jā, paldies priekšādātājiem. Es nerunāšu par Stuttgart 21. Arī kaut arī par eh, dzelzceļa satiksmi pa Austriju un eh, Vāciju ir uzlabojusies. Paldies par referentiem par to, ka viņi tik kvalitatīvi izklāstīja visu un jautājums par to, ka, manuprāt, vienkārši mēs visam nezinām, ko mēs darām, vai mēs diriģējam orķestri, vai mūzika nāk kaut kurienes citurienes. Manuprāt, sintēze ir svarīga. Gribētu paust divus, trīs komentārus. Pirmais. Jā. Palūkojamies uz projektiem, tad interesanti, kāds ir progress sasniegts, kāda sarežģījuma pastāv un kā attīstās lietas. Tālāk, ja mēs paraugāmies uz vidējo ritmu, ja mēs paraugāmies uz visiem politikas virzieniem, tad uh, mums praktiski ir viens kilometrs Brennera tunelis, un pārējo mēs mums neesam realizējuši. Uh, Politikas ticamība ir svarīga. Ir runa par reģionālo un dalībvalstu līmeni. Runa ir par struktūru fondu līdzakļiem. Šeit, protams, izvērsās jautājums par uh, projektu pārskatīšanu. Vai ir uh, jāturpina tēna politika vai jāizdomā kaut kas cits. Manuprāt, ir uh, tāda liela izkropļojuma starp to, nesakritība starp to, kas uh, tiek darīts īstenībā un kādi ir bijuši plāni. Arī tad, ja visi trans Eiropas tīkli tiktu īstenoti, tas viss īstenībā nedarbosies, jo nav harmonizācija, nav vienota drošība, nav sadarbspēja, kas attiec uz personālu materiālu, nav harmonizācija, un mani pārsteidz, es uzklausīju Vinka kungu, viņa lieliskajā izklāstā. Viņš nerunāja reizi par Eiropas dzelzceļa apvienību aģentūru. Eiropas parlamentam šeit viņš nav paredzējis līdzekļus aģentūrai. Ir runa par projektiem ar augstiem mērķiem. Kā jau teicu, politiskās gribas veidošana ir ļoti svarīga. Jā, tiek teikts, ka tiek izmantoti līdzekļi E MTS, tas nozīmē noteikti to, ka daudz kas netiek izmantots. Nav harmonizācijas, nav sadarbspējas. Arī ietekmē situāciju. Nevēlos pieminēt visu par Brenneri tuneli vai Sankt Gotthardis tuneli. Mums īstenībā par to vajadzētu kaunēties to, kas tiek darīts Austrijā. Gribētu vienkārši teikt, ka mums vajadzētu apzināties, ka, ja mēs politiski raugoties, tagad mēs eh, neķersimies eh, lietām klāt, tad dalību valstis arī turpmāk īstenos savu politiku visos jautājumos. Paldies, Rikē Bār, kungs. Paldies, priekšādētāji. Paldies arī četriem kungiem koordinatoriem par viņu interesantajiem un labajiem paskaidrojumiem. Nu, daudz jau ir ticis teikts, iepriekšēji runāta daudz kaut ko ir izklāstījuši par koridoriem, par tiem man nav vairs jautājumu. Gribētu Vinkungam uzdot divus konkrētus jautājumus par ERTMS. Viņš sākumā teica, ka desmit valstīs jau tas ir instalēts. Gribētu pajautāt, vai šīs valstis ir uh, tādā pašā tehniskā līmenī, vai tas ir augstākais tehniskās līmenis. Otrs jautājums. Ļoti daudz ir izdarīti centieni infrastruktūrās instalēt NTS. Kā tas izskatās ar materiālu? Es zinu, ka ir īpaši ekonomiskā krīze rada situāciju, ka daudzi uzņēmumi, kas jau vienalga izmanto vecāku materiālu, ka viņi atpaliek vai īstenībā nemaz nedomā par to šo materiālu. Apriekot ar nepieciešamo ekipējumu. Kā jūs grasāties rīkoties? Jūs runājat par stimuliem, vai jūs varat izdarīt arī spiedienu vai noteikti termiņus? Jūs domājat, ko gan līdz vēlāk vislabākā infrastruktūra ar augstām drošības tehniskajiem standartiem, ja materiāls, kas tiek izmantots šajos posmos, nav ar attiecīgu aprīkojumu, vai jums varbūt ir kaut kāda atbalsta, palīdzība, jūs runājat par stimuliem, bet vai jūs varat sniegt arī atbalstu, lai nodrošinātu koordināciju, lai nebūtu tāda nesakritība starp infrastruktūru un vēlāk materiālu. Paldies! Thank you, Mr. Park. Mr. Koch. Koch, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Koksa kungs, man nav komentāri par ten viens Vācijā Berlīna Hāle Erfurt Nidberg. Es to Jau desmit gadi tur ir iespēja rīkoties, 60% no investīcijām ir īstenotas, visi tilti ir gatavi, visi tuneli ir gatavi, uh, būtiski trases posmi, pat labāk ir Vācijas zaļo kampaņa, kas saka, ir jāpārtrauc būvēt, jo to nevar izmantot kravu pārvadājumiem. Vai jūs pazīstat šo problēmu, vai jūs kaut ko esat veicis pret to, lai nebūtu tā, kā arī citi dzelzceļa projekti tiktu bremzēti un kļūtu pārāk dārgi? Paldies! Vils kundze. Danke. Paldies. Balāšu kunga ziņojumā es brīnījos, kā maģistrā Parīze Bukareste beidzas Študgartē, un es Krāmeram kungam tikai varu piekrīt, ko viņš teica par Študgārtu 21. Es arī jautāju komisijā, vai Študgārta 21 saņem te, te līdzekļus, tas tika noliegts. Droši vien arī brošūra, bet tā ir vainīga, kā tā radījusi neskaidrību pārpratums, jo par to projektu nekas nav teiks viennozīmīgi, jo šīs projekts eh, maģistrāla 21 tiek saukta un eh, pazemes stacija tiek ļoti slavēta. Droši vien, kā Merkels kundzes konsultāts ir maldināts, jo Merkels kundze apgalvoja, ka Eiropas par parlaments eh, esot pieņems lēmumu par šo, šīs stacijas būvi. Ir jāzina, ka Študgārtas eh, stacija ir eh, tādā šaurā ielējā, un pirms simt gadiem tas ir inženieru mākslas augstākais paraugs kā tā ir uzbūvēta. Tur ir sliedes un tuneļi un kā tas ir uzbūvēts. Cilvēki pat labāk Venlingas ūmas posmu satracina. Krāmerkungs jau arī kaut ko par to teica jo krava tu nevarēsi braukāt, un arī vietējie vilcieni tu nevarēsi braukāt, un izmaksas pieaugs. Un es arī attiecībā par šo prieku gribētu uzdot jautājumu, bet tu nevarētu uh, līdzekļus labāk izmantot. Paldies. Got... Paldies. Tālāk uh, Kačīna kungs, lūdzu. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani. Paldies, priekšsēdētāji. Godāmie koordinātori, Pirmkārtām es vēlētos apsveikt jūs visus. Esmu ārkārtīgi apmierināts, ka jūs esat paveikuši tik labu darbu, un paldies jums arī par sagatavoto ziņojumu. Taču es vēlētos arī uzsvērt, ka, manuprāt, mēs visi esam sapratuši, ka mums vienkārši nav pietiekami daudz finanšu līdzekļu, ko mēs varētu investēt uh, transporta infrastruktūrā. Mūsu vajadzības ir daudz lielākas nekā pieejamais finansējums. Vienlaicīgi pieejamie līdzekļi, diemžēl, netiek izmantoti laicīgi. Mēs nesaprotam, kā izmantot šos līdzekļus pareizajā laika grafikā. Nav neviena projekta, kur mēs nesaskartos ar kavējumiem. Tas patiešām ir paradoxāli. Īstenībā nav nekādas uh, jēgas domāt, no kuras politiskā aspekta skatīties uz uh, šo problēmu. Tiklīdz kā infrastruktūra tiks uh, sagatavota, tā, protams, pilsoņi būs eh, laimīgi un apmierināti un apsveiks šīs infrastruktūras izveidi. Tāpēc es uzskatu, ka visi līdzekļi, kas tiek investēti infrastruktūrā, ir labi izmantoti. Tāpēc mans jautājums ir, vai jums jau ir gatavs plāns B? Es šeit nerunāju par alternatīviem koridoriem, Vai jūs esat apsvēruši plāna P sastādīšanu, kas mums būtu nepieciešams, lai mēs varētu izmantot neizmantoto finansējumu citos projektos? Tā, lai mēs varētu visu šo procesu stimulēt, lai mēs varētu panākt jaunu dinamiku. Mums, kā Eiropas institūcijai, vajadzētu būt spējīgiem laicīgi izmantot visus finanšu līdzekļus. Nē, esmu eksperts finansēs, Taču, ja jūs ar tādu runāsiet, tad noteikti viņš jums jautās, kāpēc gan mēs neizmantojam visus tos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā. Mēs visu laiku runājam par mums piešķirtajām tiesībām, taču tad, kad ir runa par pienākumiem, mēs parasti klusējam. Slovenijā, valstī, no kuras es nāku, mums parasti pietrūkst vajadzīgo līdzekļu. Problēma ir tāda, ka ka mēs īsti nesaprotam, kā izmantot mums pieejamos Eiropas Savienības finanšu līdzekļus. Mums ir jābūt elastīgākiem līdzekļu izmantošanā. Mums ir jāpārvieto šie finanšu līdzekļi, kas ir pieejami un nav izmantoti uz tādiem projektiem, kas ir dinamiskāki un kas no tiem gūtu labumu. Ja mēs nevarēsim nodrošināt labu pārvaldību, tad, diemžēl, nebūs progresa. Mums ir jāizmanto pieejamie līdzekļi. Paldies! Paldies, Kačina kungs. Pirms došu vārdu koordinatoriem atbildēm. Es eh, vēlējos arī pats eh, maz, mazliet eh, ko pateikt. Es negribēju runāt, bet Rīgas kungs, man liekas, pieminēja kaut ko ļoti svarīgu, un tas attiecas uz ērtēmēs. E es uzskatu, ka ērtēmēs e ir galvenais, lai nodrošinātu savstarpēju savietojamību dzelzceļu sistēmās. Ja mēs nenodrošināsim šo atslēgu, kas šeit, eh, ko šeit simbolizē e RTMS, tad eh, durvis paliks aizslēgtas. Mēs eh, ļoti labi mākam zīmēt līnijas uz kartēm. Es komisijai bieži vien saku, negatavojiet šīs kartes. Politiķiem ļoti patīk kartes, bet tiklīdz kā viņi dabū kādu karti, tā viņi sāk tur zīmēt savas līnijas. Svarīgākais, kolēģi, ir tas, ka, jā, tas, protams, viss saistīts ar finansējumu un prioritāšu noteikšanu, Mums ir jāizvirza prioritātes, kas mums ir būtiskas, kas mums šķiet svarīgākais uh, Eiropas uh, dzelzceļa tīklā. Un, manuprāt, pats svarīgākais ir ERTMS. Tā ir tā atslēga, kas atslēgs durvis. Tas attiecas uz visu Eiropas Savienību, ne tikai uz vienu tās daļu. Tieši tāpēc mums vajadzētu mazliet par to padomāt šajos uh, finanšu trūkuma apstākļos, kad naudas trūkst. Es domāju, ka Rīgas kungam ir pilnīga taisnība, kad viņš to pieminēja. Bez šīs atslēgas eh, savstarpējā savietojamībā šīs durvis dzelzceļa sistēmā paliks mūžīgi slēgtas. Došēt vārdu koordinatoriem tādā pašā kārtībā kā iepriekš, un jums noteikti ir pavisam ir ļoti daudz eh, problēmu, ko apspriest. Deputāti pieminēja daudzus jautājumus un komentārus, bet tas nenozīmē, ka jūs varēsiet ļoti ilgi atbildēt. Es eh, gribēju to pieminēt jau sākumā. Koksakungs pirmais runās. Paldies, priekšādātāji! Es eh, vēlētos pateikties eh, deputātiem par komentāriem un vispirms atbildēšu uz tiem, kas tika uzdoti tieši man. Kančāna kungs, es piekrītu, ka mums ir jāskatās nākotnē. Protams, mums ir jāmācās no pagātnes, bet tajā pašā laikā mums ir uh, vajadzīga arī realitātes izjūta un arī optimisms skatoties nākotnē. Jūs pieminējāt finansējumu. Uzskatu, ka līdzfinansējuma jautājums būs vēl lielāks tuvākajos gados. Šķiet, ka reģionos un dalībvalstīs cerības ir lielas, un tās noteikti nesamazināsies gadu gaitā. Šis jautājums ir strateģisks, un noteikti institūcijām ar to vajadzēs darboties. Jūs pieminējāt vietējo neefektivitāti, tātad iespējas palīdzēt cilvēkiem Uh, rast risinājumus problēmām. Šķiet, ka šo lomu mēs varam akceptēt visi no mums. Aila Sendere uzdeva konkrētus jautājumus par vidustermiņa pārskatu un Itāliju un Dienvidu sadaļu. Jums ir taisnība sakot, ka ir bijuši lieli kavējumi, tā skaitā um, saistībā ar plānošanu un gatavošanos. Ir vairāki elementi, attiecībā uz uh, dienvidu pieju, un, skatu, un tie, protams, būs uh, jāatrisina. Ir pieci, piecas prioritārās daļas, kas būtu jānošķir pirms celtniecības fāzes. Darbs, kas ir paveikts pie Forteces un Gardenas un Balcāno pazemes tuneļa izbūve, ir daudz tālāk kā tehniskās specifikācijas. Un eh, šeit mums ir jādomā par elastīgumu, ko pieminēja komisārs. Viņš teica, ka politiski, finansiāli un tehniski ir jānodrošina vajadzīgie nosacījumi, lai mēs varētu izmantot finansējumu līdz 2013. gadam, bet potenciāli līdz 2015. gadam. Uzskatu, ka šīs divas daļas varētu izmantot šo elastīgumu, ņemot vērā mūsu Eiropas nosacījumus, proti, ka uh, Eh, šis darbs ir jāpaveic tiešajā papildus laikā, kas tika atvēlēts. Attiecībā uz pārējiem elementiem, tātad eh, Trento apvecēš un piekļuva Veronai, manuprāt, balstoties uz eh, detalizēto informāciju, kas man ir pieejama, īsnībā šīs sadaļas ir tādā tikai mm, sākotnējās plānošanas fāzē. Finansējums, kas bija paredzēts eh, šīm sadaļām, iespējams jau ir pazaudēts. Taču es vēlētos vēlreiz atkārtot to, ko teica komisārs. Ik viens projekts, kas nākotnē varētu būt dzīvotspējīgs, var atgriezties nākamajā budžeta kārtā un atkal pieteikties uz finansējumu. Tas nozīmē, ka galīgi nekas nav pazaudēts, taču attiecībā uz finanšu līdzekļu pieejamību konkrētā laikā tad eh, varbūt te būs pārēj uz nākamo finanšu plānu. Es ceru, ka reāli progresu varēs panākt šajā dienvidu asī. Šis jautājums parādījās vairāk kārt, eh, gan agrāk, gan arī šajā viedokļu apmaiņā par to, vai mēs eh, varam uzticēties un ka mums ir jāizdara spiediens uz varas iestādēm. Itālijā daudz politiskā un administratīvā darba uh, tiek uh, veltīts tam, lai varētu sagatavot visas budžeta pozīcijas. Tiek gatavoti ļoti detalizēti ziņojumi m, mm, revīzijas palātā, lai varētu nodrošināt šo izbūvi. Es gribētu atgādināt, šī birokrātiskā un administratīvā infrastruktūra patiešām patērēja daudz laika, bija vajadzīgi lieli politiski pūliņi. Uh, bet es domāju, ka no Itālijas varas iestādēm esam saņēmuši labus signālus, proti, ka viņi ir gatavi darboties, bet, protams, kavējumi un uh, piekļuve finansēm noteikti bija. Meisneris kundze uzdeva jautājumu par Vāciju un īpaši par uh, Ziemeļasi. Pārējie runātāji arī tam pievērsās. Kā jau es teicu, tas viss ir atrodams ziņojumā. Taču atcerēsimies izcilo progresu, kas jau ir paveikts. Kohtungs jums ir taisnība. Berlīna, Leipciga, Nierneberga, Mīnhene. Tie jau ir pabeigti, Leipcigas lidosta un pārējās sadaļas turpinās. Man stāstīja, ka rezultāts vajadzētu sasniegt no 2015. līdz 2017. gadam. Tāpat arī Nīnbergas dzelzceļa posms cerams tiks pabeigts līdz 2017. gadam. Krāmera kungs uzdeva jautājumu mm, par to, vai šie datumi netiks eh, pārvietoti. Ir eh, jāsaka, ka var jums pastāstīt tikai to, ko man saka, un es to arī, es tam arī uzticos. Ministra kungs Ramsārs teica, ka šie posmi tiks pabeigti laikā. Un eh, infrastruktūras ministrijas cilvēki man arī apgāvoja, ka viss tiks pabeigts laikā. Ja ir runa par Mīnhenes Austrijas robežu, tas ir ziemeļu as eh, posms, tad es uzskatu, ka te varētu būt kavējumi. Man uztrauc tas, ka, mm, ja varbūt tas nebūs nekavējoties, tad tomēr nedrīkstētu būt tā, ka kavējumi ir tik lieli, ka tas apdraudētu visu darbu. Uzklausīšanas laikā es teicu, ka tunelis bez piekļuves eh, ceļiem ir eh, tā kā krogs bez zāles, un es negribētu, ka tā notiek. Es uzskatu, ka tad es atrastos ļoti bēdīgā vietā. E, jūs runājāt par termiņiem Vācijā. Par tiltu, ko jūs pieminējāt, neesmu nekādas tehniskas sarunas vedis. Kopš esmu nozīmēts amatā, esmu pievērsis uzmanību dienvidu asī. Un e, esmu domājis tikai par tiem nosacījumiem, ko jums tikko izskaidroju. Varbūt Jūs teicāt, ka es varbūt nepareizi saskatu realitāti. Tad vai nu jums ir taisnība, vai man ir taisnība. Mēs varam paskatīties, pagaidīt un paskatīties. Bet es uzskatu, ka nākamgad mēs ķersimies klāt Fortecē un Innsbrukai tunelī. Tas tiks darīts pa posmiem. Valdības nav apņēmušās to darīt vienā darba posmā, un es būšu ļoti vīlies, ja pēc gada man nāksies šeit atgriezties un teikt, ka šīs posms nav pabeigts. Rostu, ka tika pieminēta vairāk kārt. Iedzēns par galveno tīklu nav iekļauts vidusposma pārskatā. Tas parādīsies vēlāk. Jūs, kundz, kungs, minējāt Adrijas ostas. Es Berlīnē dzirdēju Paulo Kostas izcilu prezentāciju, kurš paskaidroja, ka varētu pašiem ceļiem uh, vest preces pat no tālajiem austrumiem. Šī iespēja ir izcila. Tie, kas saka, ka esošie tuneļi Šveicē uh, nodrošinās kapacitātes prasības, manuprāt, šeit plātās ar nepareiziem argumentiem. Ja runa par Adrijas jūras ostām, tāpat kā Rostokā un citur, mm, Es uzskatu, ka šeit pastāv lielas iespējas, ja tiks izveidot šāds galvenais tīkls. Ranneris kundze uzdeva jautājumu par Itāliju un uh, dažādas baumas par ģeoloģiju. Kā jau es teicu, Itālijā esmu redzējis labo gribu, lielu progresu politiskā un tehnoloģiskā ziņā. Es domāju, ka tas uh, palīdzēs uh, dažām projekta daļām un to attīstībai. Es uzskatu, ka mēs atrodamies pareizajā vietā tagad, kad mēs gaidām Itālijas un Austrijas starpvaldību tikšanos 19. novembrī. Ja runa par ģeoloģiskiem sarešķījumiem, tad uh, jāsaka, ka jūs nesat pirmā, kas uh, teica, ka jūs nesat eksperte. Esmu runājis ar BBTC uzņēmuma galveno amatpersonu. Viņi ir veikuši vairākus urbumus un Viņi ir būvējuši dažādus piekļuves tuneļus. Ņemot vērā šos Adrijas jūras problēmas, viņiem tomēr izdevās panākt to, ko viņi gribēja. Es uzskatu, ka šie cilvēki, kas darbojas pie šiem jautājumiem, ir tehniski pietiekami labi izglītoti, lai viņi zinātu, ko viņi dara. Lītenbergers kundzes jau runāja par dienvidu asi. Jautājums par finansēm un tā tālāk, jā, tas ir ļoti liels jautājums. Viens no jautājumiem, kur mums ir jāstrādā pie tehniskā darba, tas ir pārobežu finansējums. Es atvainojos šķērs finansējums, ja runa par autoceļiem un dzelzceļu. Es ceru, ka mēs varēsim drīz atgriezties pie šiem jautājumiem šajā komitejā. Alpu reģions. Es domāju, ka mums vajadzēs pie, par to padomāt. Ir ja tīpaši Austrijā, ja mēs paskatāmies uz to, kas jau tur ir, uh, kas jau ir paveikts, piemēram, Eiroviņģidas jomā, mm, tas, domāju, ka tas ir pozitīvs solis, un mēs varētu to izmantot. Tāpat arī pie Brenneres uh, mm, platformas mēs varētu vēl turpināt strādāt. Es noteikti par to stāstīšu arī vēlāk. Vista un Ola un par to, ka Vista nomira Palermo, es īsti nezinu. Neesmu saņēmis uh, nekādu detalizētu informāciju par uh, braukšanu pāri Messīnas jūras šaurumam. Kačina kungs, jūs uh, uzdevāt jautājumu par uh, budžetu un plānu B. Es nezinu, ka mēs kā koordinatori varētu šeit gatavot plānu B, mēs neesam pareizajā darbinieku līmenī. Pagājušo gadu es strādāju kā brīvprātīgais, lai nodrošinātu, ka īru cilvēki nobalso pār Lisabonas līgumu. Un, manuprāt, šis vidusposma pārskats par šo finanšu plānu 2007. gads, 2013. gads tiks pabeigts. Eiropas institūcijas, un šeit nav runa tikai par transportu, bet par vispārējiem jautājumiem, nolēma pārskatīt, kā nauda tiek izmantota un prioritizēta atsevišķās budžeta sadaļās. Tad, manuprāt, tagad aicināt koordinātors, lai viņi veido plānu B, nav īsti pareizi. Liels paldies! Bet es gribēju teikt, ka īra krogs bez ālus noteikti radītu civilos nemierus. Balasa kungs. Jā, Krāmer kungs. Es nemaz nepieminēju Štutgārta 21, jo tas nav Eiropas projekts. To es vienmēr varu apstiprināt, tā ir Eiropas komisijas nostāja. Uh, un to komisārs arī pats tā teica. Vācijā var būt pārpratumi, taču mēs abi, jūs un es, un arī visi iesaistītie to ziņu, jo esam daudzkārt par to runājuši. Eiropa izbūvē tīklus, mēs izbūvējam dzelzceļus, nevis dzelzceļu stacijas. Mēs apsveicam dzelzceļu staciju būvu, to es šodien pat darīju. Uh, Es apsveicu jauno caurējas eh, dzelzceļa staciju Vīni, Pulteni, šodien nepieminēju Strasbūru, taču priecājamies, ka Strasbūrā ir lieliska dzelzceļa stacija uzbūvēta. Tas viss pie tā piedera, taču darba sadala ir kristāli skaidra, tas, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un ko dalībvalstis to starp pavalstis, reģioni vai pilsētas dara. Tas ir ļoti dīvaini, ka pēdējos gados mums, mēs Studgartē nesaskatījām lielas problēmas, un kādēļ tieši tagad šie protesti ir izcēlušies. To jūs noteikti zinat labāk nekā es. Es varu tikai lēst, ka tas varētu būt saistīts ar būvdarbu uzsākšanu. Cilvēki ar to tika konfrontēti. Viņi tagad paši ar savām acīm redz, ka darbi ir uzsākti. Un tagad domā par šo izmaksu pieaugšanu. Tas tiešām ir ļoti liels pieaugums. Sākumā bija no 4 līdz 7 miljārdiem eiro, un tagad tie jau ir 7 miljārdi eiro. Tātad par 50% pieauga izmaksas. Mēs kā privāts personas nepērkam to pašu produktu par 150% lielāku cenu. Politiskā situācija ir mainījusies, izvērtējums par to, kas vēl ir pieņems par cenu zem 5 miljārdiem. Nu, es to visu varu tikai tā aplēst, bet es nevaru to zināt, taču es domāju, ka Arī politikā cenām ir sava zinām loma. Politiskā situācija ir mainījusies, un nedrīkst aizmirst arī vispārējo ekonomisko situāciju, budžeta problēmām visās valstīs, to starp Vācijā. Tātad izmaksu pieaugums no vienas puses un ekonomiskās problēmas no otras puses noved pie šādas situācijas. Taču risinājumi Vācijā ir jāatrod. Jāatrod pašā valstī, Bādens-Virtembergas pavalstī un Študgartas pilsētā. Un risinājumam jābūt politiskam, finanšu un tehniskas dabas risinājumam. Študkartē ir ļoti spēcīga vietējā satiksmes infrastruktūra. Ļoti daudz cilvēku dodas uz Študgārtu un pēc tam atpakaļ. Uh, Startautiskie ātrvilcieni varbūt spēlē nelielāku lomu. Tas ir svarīgi visiem pārējiem. Ļoti daudz draugi man agrāk prasīja, kad jūsu brīnum vilciens dzelzceļš sāks strādāt, kad mēs varēsim no Varšavas Bukarestes doties pat tieši uz Študgārti, lidot tur un paņemt zibens ātru vilcienu uz Strasbūru uz Eiropas parlamentu. Pastāv interesi no ārpus, taču vietējie iedzīvotāji ir interesēti vairāk vietējā satiksmē. Tas attiecas arī uz savienojumiem ar lidostu, un tam ir divējāda nozīme. Ir būtiski savienot pilsētu ar lidostu no vienas puses un no otras puses starptautiskos ātrvilcienus novadīt cauri lidostai. Šie abi aspekti ir svarīgi, taču tie ir divi dažādi jautājumi. Runāt par plašāko reģionu, es domāju, ka Stuttgarta 21 ir problēma. Un, manuprāt, uzdevums ir šī Stuttgarta un šis ceļa posms, tas ir šāds sarežģīts jautājums. Es pieminēju priekš rocības Študgartas Parīzes savienojumam, cik tas ir jauki četru stundu laikā doties uz Parīzi. Un ir arī ievērojams uzlabojums Austrijā. Arī Bavārijā, kur mēs uh, reģinamies arī ar krāvas pārvadājumiem, paralēli pasažieru pārvadājumiem, posms no Mīnhenes ies cauri Mildorfai, nevis Rozenhaimai kā tradicionāli, tas ir paredzēts pasažieru transportam. Taču kravu transportam tas ies no Minhenes eh, caur Mildoru Ilasingu tālāk. Visi koordinātori Ramsauer kungu satika 14. septembrī Berlīnē Es pats 12. novembrī došos uz Minheni, lai pārunātu visas programmas eh, Bavārijā, saskaņotu tās. Es arī turpmāk nodarbošos ar šo jautājumu. Un ko vēl vēlējos piebilst? Ir jānoskaidro intereses sākumā e, Vācijas iekšienā un pēc tam nāks Eiropas Savienība. Mums ir nepieciešama vienošanās, vienošanās, nu, kurā iesaistīt visas dalībvalsts, un tad mēs varam palīdzēt, varam finansēt. Es labprāt nodarbojos ar koordināciju starp dalībvalstīm un Eiropas Savienība nekad kāds dalībvalsts iekšienē. Paldies! Nākamais. Kramer. Jā, es zinu, ka jūs Meizers kundze, Meizers kundze tagad saka, ka viņa konkrēti jautāja, kāda būtu uzlabojuma šajā posmā, kad parādīsies dzelzceļa posms, iekļaupot eh, CO2 izmešus un tā tālāk, un tas man bija svarīgi. Un Kramerkungs saka, ka viņš pieminēja kravu transporta deficītu. Un koordinators dod atbildi. Tātad es esmu sācis strādāt ar šo dosie un noskaidrošu arī šos punktus, un tāpat kā pagātnē es noteikti pat tiešo kontaktēšos ar iesaistītajiem deputātiem un varu apsolīt, ka pirms novembra beigām jums varēšu atbildēt konkrēti uz šiem jautājumiem. Tos jums var pateikt šodien. Paldies, uh, vārds Brinkhorsta kungam, un Jūs noteikti varat nojaust, ka mums patīk Slovenija, tādēļ mēs negribam, lai jūs izlaist Sloveniju savos komentāros. Mm. Priekšsēdētāji, manuprāt, ir ļoti liederīga, ka komisija parādīja vidusposmu pārskata dimensiju, un es domāju, ka ļoti daudz, liels skaits jautājumu ar saistīti ar šo dimensiju. Pirmais jautājums bija, vai jūs esat apmierināts, tā teica Liela Sendens kundze. Jā, es esmu ļoti laimīgs. Uh, un apmierināts, jo es ticu, ka, ka Eiropā uzlabojas šī situācija. Vai dalībvalstis vadīs Eiropu vai Eiropas kopiena vadīs Eiropu? Es te esmu konservatīvais. Eiropas kopienai, ko te sauc par Eiropas Savienību, manuprāt, ir nozīmīga loma, ko spēlēt. Jā. Uh, Stratēģiskā nozīmē šis vidusmos pa pārskats eh, ļaus veicināt Eiropas dimensiju. Kādā veidā? Vairākus gadus esmu darbojies attiecīgās iestādēs, un šī iestāde, kuras darbojos, vienmēr ir meklējusi iespējas dabūt vairāk naudas un arī vairāk ietekmes, un es to atbalstu. Taču tagad situācija ir mainījusies. Man varbūt es eh, nedaudz pārsniedzu savus pienākumus. Varbūt eh, jūs varētu man aicināt eh, izdarīt harakīrī pēc tam, kad būšu beidzis savu uzstāšanos. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izdarīt pareizo izvēli. Un šīs izrē, izvēles izdarīšana ir atkarīga no pareizajiem instrumentiem. Komisija nav vienkārši dalību valstu kalps. Manuprāt, šeit ir pārāk daudz nolūku, bet tai ir jāpilda savi pienākumi. Kāds tad ir vidusposmā pārskata mērķis? No 2013. līdz 2015. gadam mēs mēģināsim uzlikt vairāk atbildības dalību valstīm tādās jomās, kur nav pārāk plaša izvēle. Te es atgriezīšos pie Krāmera kunga jautājuma. Viņš teica, es jums vēlu daudz veiksmes. Jūs teicāt, ka pienāks patiesības stunda. Jā, īstenībā kaut kādā ziņā mēs esam šajā patiesības stundā. Es nevaru paredzēt, ko uh, Francijas un Itālijas valdības darīs ar eh, šo līgumu. Point... Ar Turīnas līgumu. Man kā koordinatoram ir svarīgi iegūt jūsu uzticību, un, eh, manuprāt, ir eh, būtiskas stratēģiskā, ir būtiska šī stratēģiskā nozīme gan Francijai, gan Itālijai. Drīz pievērsīšos arī Slovenijai un pārējai līnijai. Paldies Dievam, pirmo reizi nedzirdēju par valdes sūzu. Cerams, ka tā nav koda grāmēna provokācija. Es arī neizmantošu šo iespēju. Bet es ceru, ka progress ir tas, ka naudas pielāgošana Itālijas pusē tas ir sasniegums. Ir pilnīgi skaidrs, ka nav um, vajadzīgās saskaņas par finansējumu. Protams, ka atbrīvosies finanšu līdzekļi un daudzi citi labprāt tos iegūtu. Vidus eh, posma pārskats ir arī iespēja konkurēt dalību valstīm, un eh, mums ir jābūt pārliecinātiem par eh, to. Ja dažas dalību valstis nav gatavas, tad es zaudēšu darbu, man tas īsti neko nenozīmē, bet es atradīšu darbu citur. Es ceru, ka es pareizi izteicos. Manuprāt, šis elements ir kāda jauna dimensija. Savos ienvadvārdos es teicu, ka ja šis EIS tiks eh, panākts starp Itāliju un Sloveniju, tad uh, komisija būs pilntiesīga partnere. Oriģinālajā tekstā bija teikts, ka komisija būs novērotāja. Un uh, sniegs uh, autorizāciju no Kalas kunga puses. Es teicu, ka tas ir nedaudz dīvaini, ja jau komisija sniedz daļu no finansējuma, tad kāpēc tā nevar būt pilntiesīga locekle? Rīke skungam bija taisnība, mēs neesam tikai vienkārši starpvaldību organizācija. Pat ja pēc eh, Turīnas līguma un finansēšanas apstiprināšanas tas nenotiks, un es, protams, nevaru to pareģot, bet eh, tad komisija būs pilntiesīga partnere. LTF ir tāda sākotnējā struktūra, tie ir francūži un itāļi. Mēs tur sēžam, mēs varam teikt to, ko mēs gribam. Mm, Dažkārt tas tiek uzklausīts, citreiz nē, nākotnē tā nebūs. Finansējuma trūkums arī būs instruments nodrošināt prioritāšu noteikšanu finansējumu izlietošanai. Es uzskatu, ka Lija un Turīna būs strateģiska dimensija. Nevar būt tā, ka Lija un otra lielākā pilsēta Francijā un Turīna šī um, austrumu rietumus, šis austrumu rietumu savienojums ir ļoti svarīgs, bet tikpat svarīgs arī ziemeļu dienvidu savienojums. Austrumu rietumu savienojums ir strateģiska dimensija. Kad tas notiks, nu vai manas dzīves laikā es ļoti ceru, ka tā notiks, bet, protams, tas viss ir atkarīgs no labās grupas un, protams, arī no dalībvalstu izdomas spējas. Es atvainojos, ka izteicos tik ilgi par šo punktu, bet tagad runāšu par Sloveniju. Jums ir taisnība. Astoņdesmit gados bija atbildīgs par vides politiku Eiropas komisijā. Spānija Ziemeļa Eiropai teica, ka tā vēlas izveidot šoseju starp Madridu un Barcelonu, vai Barcelonu un Ziemeļiem. Jūs esat daudz kaitējuši vidē Ziemeļos, mēs arī varam tā darīt. Jā, protams, bija taisnība, es ar helikopteru devos uz šo valsti par laimi, Sloveniju varēja pārlidot pāris stundās, un tas ir patiešām pārsteidzoši, ko jūs esat panākuši autoceļu jomā. Madrid, Barcelona. It has nothing to do with you, Mr. Kančan. Um, Kačina kungs, uh, par jums es šeit vispār nerunāju, bija runa par Madridi, Barcelonu. Leģiša kungs bija galvenais elements, kurš teica, ka mums ir jāpāriet no autoceļiem uz dzelzceļu. Diemžēl mēs nevaram pārveidot vēsturi. Eiropas Savienībā Slovenija ir tikpat svarīga kā Nīderlanda vai kāda cita valsts un mums ir jārūpējas par infrastruktūru visās valstīs. Taču jūs varat arī palīdzēt, jūs varat palīdzēt pārvarēt eh, pagātnes draudus. Es esmu izlasījis triestes līgumu, esmu izlasījis eh, visas grūtības starp Sloveniju un triesti, taču atcerieties, eh, ka nākotnē šeit arī Kūna kungs, ko līdzīgu minēja, nākotnē Saikne ar Triesti no Eiropas perspektīvas ir tik pats svarīga kā Slovenijas perspektīva. Ja mēs uh, ap, mm, veidojam šeit apveceļu, tad, manuprāt, tas nav pārāk prātīgi no robežas viedokļa. Es saprotu šo vēsturisko perspektīvu, taču tagad ir panākta vienošanās starp piecām Adrijas jūras ostām, un tāpat arī tika pieminēta Ķīna. Ķīna cilvēki nezina, kur atrodas Trieste vai kāda pilsēta Slovenijā. Esmu priecīgs, ka Pēcis kundze nav vairs klāt, taču Nīderlandieši runā par Antverpeni un Rotterdamu. It kā tās atrastos uz divām atšķirīgām planētām. Kopra un Trieste atrodas 5 km attālumā, taču tur atrodas pa vidu nepārvarama aiza un vajag atrast pareizās struktūras, lai šīs pilsētas savienot. Es ceru, ka ar triestas palīdzību mums tas arī izdosies. Pēdējais punkts, ko vēlējos pieminēt, un tas ir B plāna jautājums. Manuprāt, pats Koks jau ļoti labi pateica, ka mēs neesam atbildīgi par šādu B plānu. Es gribētu pieminēt savu uzņēmēju pieredzi. Kāpēc Japāņiem ir tik uh, daudz kur veicies, tur, kur Eiropieši ir izgāzušies. Mūsu kontinentā, mūsu sabiedrībā ir ļoti svarīgi būt pirmajam, otrajam, trešajam, vai tu esi desmitais vai piecdesmitais, tad tas ir īstenībā vienalga. My reply to the plan B. Thank you. Japānā ir būtiski nebūt pēdējiem. Nav būtiski būt pirmajam, bet gan ir jāizvairās no uh, tā, ka jūs būsiet pēdējais. Pēdējais runās Vinka kungs. Liels paldies, liels paldies par jūsu pausto atbalstu. Es domāju, ka mēs visi varam vienoties, ka starptautējā savietojamība ir viens no svarīgākajiem mērķiem, ko mēs vēlamies panākt. Ja mēs paskatāmies uz mūsu ekonomikām un uz izaugsmi, kas tām ir nepieciešama, ja mēs paskatāmies uz nepieciešamo mobilitāti, lai varētu sasniegt šādu izaugsmi, tad mums nevajadzētu, paskat nevajadzētu skatīties uz to, ka mēs transporta nozarē konkurējam viens ar otru. Mums vajadzētu panākt, lai mēs viens otru papildinam šī papildināšana, es domāju, spēlēs ļoti svarīgu lomu. Es gribētu pieminēt vienu no projektiem, kuru mēs pašlaik apskatām, ir C koridors. Es atvainojos A koridors Rotterdama Ženava, C koridors Antverpene Bāzo Liona. Un kur tad mēs viņus savienosim? Principā notiek eh, diskusijas un ir eh, panākts līgums starp Nīderlandi un Beļģiju savienot Antverpeni un Rotterdamu. Tad mums būtu A koridors un C koridors ar savienojumu Antverpenē Rotterdamā. Tas mums ļautu nodrošināt kopīgu tīklu dzelzceļa kravu pārvadājumiem Eiropā. Te man rodas iespēja atbildēt arī uz vienu no jautājumiem, ko uzdeva Ailes Sanders kundze. Kā jūs zināt, mēs esam gatavojuši biznesa plānu un biznesa pētījumu par A koridoru. Tas ir tikai viens piemērs. Ja mēs apvienojam šos trīs pasākumus, tas viens ir skatīties uz infrastruktūru un optimizēt infrastruktūru, veikt eh, visas izmaiņas un pārmaiņas, lai optimizētu infrastruktūru. Otrs ieviest ERTMS un trīs harmonizēt eksploatācijas noteikumus dažādās valstīs. Tagad esošajai parastajai līnijai, kas tiks optimizēta, mēs varam uzstādīt mērķi. Mēs varam uzstādīt mērķi palielināt kapacitāti par 50%, samazināt izmaksas mm, par 25 līdz 30% uzlabot drošību par 20 līdz 30 procentiem. Tie visi ir ļoti lieli skaitļi. Šajā sakarībā es domāju, ka jā, dažkārt strādāt par koordinātoru pie RTMS ir patiešām sarežģīti, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti motivējoši, jo šie cipari ir tik lieli un e, šie mērķi ir tik augsti. Tagad par konkrēto krāmera jautājumu par atšķirīgajām sistēmām. Jā, protams, pastāv liels risks, ka mēs gal galā dabūsim 20 atšķirīgas sistēmas, ja mēs nenodrošināsim vajadzīgo kontroli. Kā jau es teicu, ir konkrētas drošības prasības, ir konkrēti nosacījumi konkursu procedūrās. To visu vajag likvidēt, vajag vest sarunas ar visām dalībvalstīm, tā lai mēs izslēgtu iespēju, ka rodas eh, kāda konkurējoša sistēma. Arī Kērijus to atsaucās. Šajā sakarībā es domāju, ka pirmām kārtām mums vajadzētu standartizēt un harmonizēt pēc iespējas uh, vairāk. Mums vajadzētu nodrošināt arī, mums vajadzētu arī likvidēt uh, risku, ka rodas kaut kādi pārtraukumi sistēmā. Es domāju, ka šādā veidā tad mēs arī nodrošināsim kontroli. Kā mēs to darīsim? Mēs harmonizēsim, un it īpaši mēs tagad esam sapratuši, ka vissvarīgākais ir pārbaudas. Mums ir vajadzīga kopēja Eiropas Savienības testēšanas politika, kur būtu darbotos laboratorijas, kas ir akceptētas Eiropas mērogā. Tā ir viena no manām prioritātēm šajā mandātā. Mēs vēlamies nodrošināt kopējas Eiropas Savienības testēšanas procedūras tad mēs varēsim būt pārliecināti, ka ERTMS būs standartizēts pilnīgi visur un mums neradīsies problēmas ne, uz nevienas robežas. Tagad konkrētais komentārs, ka es nekad neesmu pieminējis aģentūru. Tiešām es nepieminēju, ja tā, tad es atvainojos, ja mēs patiešām cieši sadarbojamies ar aģentūru. Ja šodien eh, mums ir standartizēts 230 eh, standarts, tad tas ir paveikts tieši pateicoties aģentūras pūliņiem. Ja 2012. Mm, gadā mēs vēlamies iegūt 3.00 standārtu, kas būs nākamais Eiropas standārts, tad tas arī būs aģentūras sasniegums. Neuztraucieties, mēs patiešām cieši sadarbojamies un mēs nevaram iztikt bez aģentūras. Dāgi kungs jautāja par standartiem. Kurās valstīs tad tie ir īstenoti un vai tie ir, eh, visi ir vienādi standarti? Jā, protams, pastāv atšķirības, ir tīpaši uh, tajā periodā pirms tika legalizēts 230 standarts. Mēs palīdzētu un uh, atbalstīt tās valstis, kurās ir atšķirīgi standarti, lai šīs valstis varētu mm, izmantot 230 standartu. Šie mūsu apņemšanās pastāv arī attiecībā uz nākotni. Motivēt dzelzceļa uzņēmumus ieviest jauno RTMS sistēmu. Kā to darīt? Manuprāt, pirmām kārtām mums ir jāparāda priekšrocības Mums ir eh, daudz skaidrāk eh, jāpauž šīs priekšrocības mūsu paziņojumos. Es zinu, ka svarīgākais būs nevis izdarīt izvēli par ērtēmēs, e bet gan pilnībā ieviest un īstenot ērtēmēs e sistēmu. Tāpēc attiecībā uz komunikāciju mums noteikti ir vēl daudz darāmā. Bet noteikti, ka nepietiks tikai ar to, ka uh, mēs pārliecināsim dzelzceļa uzņēmumus. Tieši tāpēc mums ir bijusi programma, mēs esam uh, subsidējuši vietējos uzņēmumus, kuri darbojas ar ērtēmes, e un ja piekļuves maksa tiek samazināta šiem vietējiem, tad uh, mm, es uzskatu, ka tas arī ļaus pārliecināt šos uzņēmumus izmantot ērtēmes. E sistēma, kas pašlaik tiek pētīta Vācijā, manuprāt, nav efektīva. Viņi ir teikuši, jā, mēs esam apņēmušies um, pildīt to koridorā A, bet attiecībā uz citiem koridoriem mēs nevaram neko solīt. Tas nozīmē, ka ja ir aprīkojums ar RTMS, tad mēs nodrošināsim subsidizāciju, kas ļaus darboties Vācu sistēmā ar Vācu aprīkojumu bez ērtēmēs. Ja Vācijas valdības subsidē kādu, lai tiktu ieviestas Vācu sistēmas, tāpēc, ka viņi nav gatavi ieviest ērtēmēs savā tīklā, tad, ja labāk es dodu priekšroku atņemt šo naudu un investēt to mm, progresa programmās, kas ir paredzētas ērtēmēs sistēmai. Tāda ir pašreizējā situācija. Manuprāt, mēs esam panākuši daudz, bet, protams, esam tālu no galīgā mērķa. Atbalstu pauda arī priekšādētājs, un es uzskatu, ka šis atbalsts ir ļoti svarīgs, un mēs noteikti varēsim uh, strādāt arī tālāk un nodrošināt, lai šī sistēma tiktu akceptēta un darbotos. Liels paldies! Es nevēlētos atkal atsākt debatas Nē, nē. Es gribēju dzirdēt par īstajiem skaitļiem par RTMS īstenošanas izmaksām Vācijā. Jūs teicāt, ka Vācija kļūdās savos aprēķinos. Jā, labi, runāsim par cipariem un paskatīsimies uz konkrētu gadījumu A koridors, tā lai jūs saprastu relatīvi, kādi tad ir šie lēmumi. Pirmkārt, Vācijā tiek runāts par 4,5 miljardiem. Te nav runa tikai par RTMS, te runa par visas eh, savstarpējās blo bloķēšanas sistēmas atjaunošanu. A koridors. Tā kā ECTS ir jānomaina un ir jānomaina eh, šie starpsavienojumi jo tie ir novecojuši, tad šie cipari ir pavisam citi. Ja mēs A koridorā pilnībā gribam nomainīt starpsavienojumus un ieviest e RTMS, tad tas nozīmē, ka ir jāiztērē 800 miljoni. Ja mēs runājam par tehniski saprātīgu programmu, tad, tad lai divās trešdaļās no programmas tiktu nomainīti starpstāvienojumi un vienā trešdaļā tiek ieviests e RTMS, tad tas maksātu 500 miljonus. Bet šodien finansējumā ir nodrošināti tikai 100 miljoni. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgi 400 miljoni eiro. Un periods, kas ir paredzēts, A koridoram tie nu būtu 17 miljoni eiro gadā. Ja mēs paskatāmies uz priekšrocībām, uz mērķiem, kādi mums ir koridoram A, kur Vācijas valdība ir izteikusi apņemšanos, tāpat kā pārējās četras iesaistītās valstis, tad tie ir 70 miljoni eiro. Thank you, Mr. Paldies! Krāmeri kungs. You, Vink, thank... Paldies Vinka kungām. Es vēlētos pateikties arī visiem uz koordinatoriem par to, ka sniedzāt mums ļoti labu pārskatu un uh, arī labi atbildējāt uz uh, deputātu jautājumiem. Mēs esam ļoti pateicīgi un mēs labprāt ar jums sadarbosimies nākotnē un tiksimies vēlreiz bet eh, tiešām vēlreiz paldies par jūsu paveikto darbu. So, to... Tātad varam pievērties citiem jautājumiem, vai ir kādam, kas piebilstams pie citiem jautājumiem? Eh, ja kādam, kas būs piebilstams, es viņu nošaušu, bet uh, oficiāli man ir uh, tomēr jāuzdod uh, šāds jautājums. Tagad es jums atgādināšu, ka nākamā tikšanās mūsu komitē ir paredzēta pulkst 9. novembrī pulkstens 15. Liels paldies arī tūkiem, saka priekšādātājs, un arī paldies arī uh, Jānisam, kurš pamet mūsu komiteju pēc tam, kad būs noskanējis āmursītiens uz galda.